arī nodrošina šis eh, regulējums. Paldies! Eh, Lielas paldies, Dēlā Kastījo kundzei. Debatas ir slēgts, balsošana notiks šodien. Es eh, atvainojos par dažiem tehniskām organizatīvām problēmām, kādas bija šorīt, un tagad aicinu Mārtiņu Šulcu. punkt der Tagesordnung folgt. Tātad nākamais darba kārtības uh, punkts ir Eiropadoms uh, sanāksmes secinājumi uh, no Eiropadoms par 2015. gada 15. oktobra sanāksmi, jo īpaši par starptautisko fondu finansēšanu valstu un valdību vadītāju 2015. Uh, gada 25. oktobra sanāksmu secinājumu par Rietumu Balkānu migrācijas maršrutu un gatavošanās augstāka līmeņa sanāksmē Valetā 2015. gada 11. un 12. novembrī. Godātie kolēģi, svētdien es kā parlamenta priekšsēdētājs pieņēmu komisijas priekšsēdētāja Junkera ielūgumu un piedalījos valstu un valdību vadītāju eh, samitā eh, par Rietumbalkānu migrācijas maršrutu eh, tēmātu Briselei. Eh, savus idejas jau prezentējums ceturtdien, un ņemot vērā dramatiskos noteikumus, es uzskatīju tikai pamato to, ka komisijas priekšsētājs eh, Junkers sasauca visas iesaistītās puses Briselē un steidzami eh, lēma par nepieciešamajiem jautājumiem un pasākumiem. Priekšsētājs Tusks un arī es pats ieradāmies un piedalījāmies šajā sanāksmē. Tomēr, neskroties uz šo eh, tikšanos, arī mums visiem, eh, it īpaši ES iestādēs, ir jādara viss iespējamais, lai rastu atbildes uz eh, jautājumiem saistībā ar migrantu krīzi. Un tāpēc tikai pamatot ir tas, ka šie jautājumi tiek apspriesti šeit. Dāmas un kungi, svētdien diezgan brutāli, ja tā var teikt, kļuva skaidrs, uh, ka situācija Rietumbalkānos rada nopietnas bažas, tā skaitā politiski. Desmitiem tūkstoši eh, cilvēku dodas Rietuma Eiropas virzienā šajā maršrutā, viņi salst, viņi badojas un eh, viņi bieži vien eh, naktīs jāšķerso maršruti, pie tam tuvojoties ziemai, kā Žans Klots Junkers sacīja, tuvojas humanitāra katastrofa. Uh, Tāpēc 17 punktu plāns, kas aizvakar eh, agrās rīta stundās tika eh, apstiprināts, eh, ir labs risinājums, kas ir steidzami jāīsteno, un tam ir jāsako nākamajiem pasākumiem, jo tāpat kā citi dalībnieki šajā pasākumā aizvakar, tā, es aizgāju prom no šīs sanāksmes ar dziļām bažām. Atmosfēra šajā sanāksmē bija saudabīga. Lielākā problēma arī pēc šīs sanāksmes joprojām paliek. Tiek veikti solījumi, kas vēlāk netiek turēti. Ja valdības labā spārna vai kreisā spārna nodarbojas ar nacionālo egoismu, kas viņiem liekas svarīgāk nekā kopienas risinājumu, tad ir tie, kas nes šo smagumu saviem pleciem - bēgļi un saliedētība Eiropas Savienībā. Tagad dodu vārdu e, e Donaldam Tuskam, e Eiropadoms priekšsēdētājiem. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie Eiropas parlamenta deputāti. Uh, ziņojot uh, par 15. Uh, oktobra Eiropadomi un turpmākajiem soļiem gribētu teikt sekojošo. Krīze un izaicinājums, ar ko sastopamies Eiropā, šķiet ir lielākais izaicinājums, ko esam piedzīvojuši vairāku desmitu gadu laikā. Man nav šaubu, ka tas dod iespēju mm, un tas pat potenciāli varētu mainīt Eiropu, varētu potenciāli pat eh, ietekmēt Schengenas telpu, bet vēl bīstamāk. Šī situācija, diemžēl, var satricināt un pārmainīt Eiropas geogrāfiju. Šie ir ekstraordināri apstākļi, kas prasa ārkārtas solidaritāti, kā arī ziedošanos. Un mums ir ļoti svarīgi nodrošināt Eiropas Savienības un Eiropas institūciju vienotību, jo tikai kopā mēs spēsim atrisināt šo krīzi, jo pretējā gadījumā es pat negribu domāt par alternatīvām. Jau no paša sākuma šī, šīs krīzes laikā es pasvītroju, cik nozīmīgi ir aizsargāt mūsu ārējās robežas. Mums vēl nav vienošanās par to, kā to darīt operatīvajā līmenī, bet valstu un valdību vadītāji ir vienas prāts, ka mūsu prioritātei ir jābūt uh, aizsargāt ārējās robežas. Diemžēl situācija pasliktinās salīdzinājumā ar to, uh, kāda tā bija, kad uh, uzrunāju šo parlamentu iepriekšējā reizē. Mēs redzam jaunu bēgļu plūsmu no Alepo un redzam Krievijas uzlidojums Sīrijā, kas ir radījis vairāk nekā 100 tūkstoši jaunu bēgļu plūsmu pēdējās dienās. Godātie deputāti, iepriekšējās Eiropadomas laikā valstu un valdību vadītāji um, tā piesardzīgi atbalstīja komisijas priekšlikumu par vienošanos ar Turciju, un šeit gribētu uzteikt viceprezidentu Timermanu par tehnisko detaļu izstrādāšanu. Gribētu pasvītrot, ka vienošanās ar Turciju ir jēgpilna tikai tad, ja tas palīdz atrisināt um, migrantu plūsmas cēloņus un izcēloņus izcelsmes vietas. Un mums nav ilūzija, ka Turcija varētu mūs iet aizsargāt mūsu ārējās robežas. Nē, tas noteikti tā nav. Otrakārt, valsts un valdību vadītāji vienojās par uh, to, lai vien, tiktu izveidos 11 uh, bēgļu centri. Uh, Eiropas dienvidos, un tam ir nepieciešams piesaistīt um, līdzekļus Frontexam un Eiropas um, patvērumu atbalstu birojām. Uh, Eiropas aģentūrām patreiz ir tikai pusi no nepieciešamajiem resursiem, kas attiecas uz šiem bēgļu centriem. Mēs esam uzsākuši atklāts debats par to, kā šiem bēgļu centriem būtu jāfunkcionē, bet pie tā mēs vēl strādājam. Treškārt, mēs padziļināti runājām par to, kā aizsargāt mūsu ārējās robežas, un mums ir jābeidz strīd starp eh, tiem, kuri saka, ārējās robežas ir jāaizsargā, un tiem, kuri aizstāv solidaritāti un atvērt vērtību. Mums ir nepieciešams atjaunot efektīvu ārējo robežu kontroli, lai ārējās robežas varētu fun normāli funkcionēt, lai mēs nepieļautu nelikumīgu robežu šķērsošanu, lai mēs varētu reģistrēt visus um, migrantus, kur šķērso robežu, bet, protams, šie pasākumi neapturēs bēgļu plūsmu, bet tas varētu to būtiski samazināt. Šajā ziņā Eiropa doma vienojās, ka uh, Frontex mandāts tiks paplašināts un Frontex eh, varēs eh, rīkoties ātrāk un operatīvāk eh, robežu krīzes laikā un tām mm, būs tiesības atgriezt atpakaļ nelikumīgos migrantus. Un mēs esam apņēmības pilni darīt to pēc iespējas ātrāk. Mūsu mērķis ir Frontexam dot nepieciešamos instrumentus, lai tas varētu nodrošināt efektīvu ārēju robežu aizsardzību. Un es gribētu uzteikt eh, to izcilo darbu, eh, kas ir paveikts, lai atrastu finansējumu Frontexam un Eiropas patvērumu atbalstu birojam. Paralēli tam mums ir nepieciešams tālāk pilnveidot iekšējo solidaritātes ar dalībvalstīm, Pirmais solis uh, būtu nodrošināt uh, Frontex un Eiropas patvērumu atbalstu birojam visus nepieciešamos resursus, kas tiem ir nepieciešami, lai īstenotu pagaidu pārvietošanas un izmitināšanas mehānismu, lai atvieglotu uh, to dalību valsts slogu, kuras šīs smēgu plūsmas ir skārušas vissmagāk. Godātie deputāti, šī krīze nav tikai civilo bēgļu krīze. Es um, tātad pēc divām nedēļām valetā um, būs um, samits ar Āfrikas valstu un valdību vadītājiem, un mēs ceram, uh, ka tas ļaus nostiprināt uh, mūsu partnerību strādājot ar migrācijas jautājumiem. Eiropadomu nolēma, ka mēs gribam vienoties par operatīviem pasākumiem, kas būtu līdzsvaroti un samērīgi, kas nodrošinātu efektīvu nelikumīgo mm, bēgļu un migrāciju migrantu atpakaļ atgriešanu, kā arī noziedzīgo tīklu atklāšanu, lai cīnītos uh, pret uh, bēgļu uh, plūsmas rašanās cēloņiem, nevis sekām, un lai radītu iespējas likumīgai migrācijai. Mēs izvērtēsim iespējas attīstīt un pilnveidot drošas bēgļu uzņemšanas kapacitāti un mm, paredzēt adekvātas procedūras bēgļiem un viņu ģimenēm, nodrošinot arī piekļuvi izglītībai un darbām līdz brīdim, kamēr viņi at ir iespējams atgriezties savā izcelsmes zemē. Visbeidzot, mēs aicināsim dalību valstis uh, palielināt pūliņus, lai sniegtu atbalstu uh, ANO bēgļu lietu aģentūrai un arī pārtikas fondām un citām um, Eh, aģentūrām, kā arī palielināt atbalstu Eiropas Savienības reģionāliem trust fondam un Eiropas Savienības Āfrikas trust fondam. Godātie deputāti, es beidzot par Lielbritāniju. Es informēju valstu un valdību vadītājs eh, par diskusijām starp manu kabinetu un apvienotās karalistes attiecīgajām struktūrām. Pēdējā mēnesī mēs atbalstām Kamerona kunga centienus. Uh, šajā jomā un sagatavojat ziņojumu novembra sākumā. Paldies Tuska kungam! Tagad vārdu dodu komisijas priekšsarētājiem Junkerkungam. Godātais priekšsēdētāja kungs, eh, Eiropadoms eh, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi deputāti, eh, mīļie kolēģi. Pagājušajā nedēļā rietum Balkānu valstīs mēs redzējām, kā bēgļi e, dzīvo lietu un dubļos. Pavisam drīz tuvojas ziema un viņi gulēs sniegā. Līdz ar to katrai dienai nozīme. Tas ir tieši tas iemesls, eh, kāpēc es kopā ar padomus priekšsēdētāju Tuska kungu sasaucu svētdien, pagājušo svētdienu eh, sanāksmi, uzaicinot dalību valstis un eh, arī trīs valstis, kas vēl nav dalību valsts, lai uh, uh, apspriest ar viņiem Briselē šo situāciju. Astoņie valdību un valstu vadītāji piedalījās Ehm, no Eiropas Savienības, eh, tad eh, Aselbaunkungs, eh, Luksemburgas migrācijas ministrs un Nīderlandes migrācijas ministrs kā nākamās prezidentūras pārstāvs. Turklāt uz šo vienošanos uzaicināja arī padomus priekšsēdētāju Tusku kungu un parlamentu priekšsēdētāju Šulcu kungu. Jo man ir svarīgi skaidri pateikt, ka šī bēgļu krīze skar ne tikai Rietumu Balkānu valstis, bet arī Eiropas Savienības iestādes, tā skaitā Eiropas parlamentu. Un mums ir nepieciešama visu palīdzība, eh, ņemot vērā, eh, cik svarīgi un cik lielā mērā tas skar budžetā jautājumus. Un tāpēc vēlējos vēlreiz pateikt, cik pateicīgs es esmu par to, ka Eiropas parlaments uh, visus Eiropas komisijas priekšlikumus rekordīsā laikā ir apstiprinājusi un devis pilnvarojumu Eiropas Savienībai budžeta apsvērums īstenot. Turklāt eh, augsto komisāru eh, bēgļu jautājumos uh, un Frontex pārstāv uzaicinājušo sanāksmu, tāpat arī Albānija un Serbija, jo šīs valstis ir Eiropas Savienības perifērijā un ievērojami eh, saskaras eh, eh, ar bēgļu plūsmām. Komisija ir uzņēmusies iniciatīvu strādāt ar šīm Rietumu Balkānu valstīm un sadarboties ar bēgļu plūsmas galamērķu valstīm reaģējot uz eh, to, eh, ka, ko, kādas vēlmes ir pauduši dalību valstis, tāpat arī ir eh, jānodrošina saulēcīga bēgļu plūsmas apstrāde. Īstenībā mēs būtu labi varējuši iztikt bez šīs sanāksmes. Normālajai situācijai būtu jābūt tādai, ka Rietumbalkānu valstīm tā vietā, lai runātu viens otram pāri, runātu savā starpā. Uh, pirmo reizi bija iespējams ar šādām valstīm sasaukt viņus eh, pie viena galda un lūgt viņus, un ko es arī darīju, atklāti un godīgi runāt par problēmām reģionāla, divpusējā ziņā un eh, šo vēlmi pat eh, pārspīlētā veidā īstenoja tas arī ļāva panākt vienošanos. Jo e, katrā ziņā mēs ne, e, e, nevaram pieļaut to, ka Eiropas Savienība tiek sašķelt divās vai pat vairāk daļās. Normāli tas, ka mēs runājam viens ar otru, tas nevar būt izņēmuma gadījums. Uh, ka da, Eiropas Savienības dalību valstis nespēja runāt savā starpā par kopīgām e, problēmām un ka tam ir nepieciešama īpaša sanāksme. Tas parāda, ka Eiropas Savienība nav labā situācijā, jo tas, ko mēs svētdien ievadījām, to spontāni arī dalību valstīm ir jāīsteno eh, šīs sarunas bija atklātas, godīgas, saspringtas, jā, tāpat laikā. Un ne katra saruna, ne katrs komentārs atbilst gluži dialoga normām, bet uh, bija vismaz iespējams šajā kārtā, šajā formātā saprast, ka tikai kopīgi mēs varam tikt galā ar šādu problemātiku. Un tāpēc esmu arī pateicīgs ka e, visi spēja sanākt kopā, tad, kad tas bija vissvarīgāk, jo ir skaidrs, ka mēs nevaram veidot Eiropu vienam pret otru, bet gan tā ir jāveido kopā. Ir skaidrs, ka šie, tā nav no diena lieliem politiskiem paziņojumiem. Tā ir diena, kad jāuzrot piedurknes un jāvienojas par pragmatiskiem pasākumiem, kurus ir iespējams īstenot nekavējoties. Vadītāji bija gatavi eh, runāt par trim lielākiem izaicinājumiem. Pirmais tika panākta apņemšanās nodrošināt vajumti eh, visiem bēgļiem, kas ierodas, lai viņi nepalikt zem atklāts debesis. Tāpat eh, apņēmās nodrošināt ēdienu, veselības aprūpu, ūdeni, nepieciešamos eh, sanitāros apstākļus, paļaujoties uz civilās aizsardzības mehānismu Eiropas Savienībā, kur tas nepieciešams. Kā konkrēts rezultāts jau vakar, Horvātija aktivizēja aizsardzības mehānismu, prasot eh, ziemas gultas, elektriskos sildītājus, segas Es aicinu dalību valstis eh, reaģēt uz eh, šī mehānismu pieprasījumu, sniedzot Horvāni, Horvātijai atbalstu. Tāpat valstu vadītāji piekrita palielināt eh, uzņemšanas kapacitāti par 100 tūkstošu vietām, ieskaitot arī Balkāns, pat arī izsaka atzinību premjerministram Aleksam Cipram par 30 tūkstošu vietu radīšanu un UNHCR eh, par vēl 20 tūkstošu vietu radīšanu. Paldies arī Antonio Gutieresam, kurš nodrošinās to, ka UNHCR eh, radīs visus nepieciešamos apstākļus eh, par vēl papildus 50 tūkstošu vietu radīšanu Rietumbalkāna maršrutā. Tālāk eh, eh, vadītāji arī eh, piekrita, ka ir jāpārvalda šīs plūsmas kopā. Mums ir jāaptur šī milzīgā kustība nekontrolētā veidā. Tas nozīmē, ka ir jāreģistrē personas ierodoties Eiropas Savienībā, tāpat arī jāinformē bēgļi par esošajiem noteikumiem un sekas tam, ja viņa nereģistrēsies. Tikai reģistrācija Uh, ir nepieciešama, bez tās nav tiesību. Un tas ir tik vienkārši, un bēgļiem tas ir jāzina. Jo, protams, ka bēgļiem ir tiesības, bet bēgļi, kas ierodas Eiropā, viņiem arī pienākumi. Nav tā, ka ir tikai tiesības. Um, migrācijas plūsmu kopīga pārvaldīšana nozīmē arī uh, informācijas uh, kopīgošanu Pagājušajā nedēļā mēs redzējām, kā bēgļi tiek stumdīti no vienas valsts uz otru, rādot ar pirkstu vienam otru virzienā. Daudzas valstis runā par šo tematu publiski, bet nerunā savā starpā. Tā ir panikas politika, tā rada ilūziju risinājumu, jo īstenībā tas tikai kaitē kaimiņiem un grauj Eiropas solidaritāti. Mēs eh, apturēsim šādu politiku. Tā vietā valstīm ir jāpalīdz kaimiņiem, informējot par to, kas tiek darīts, apmainoties ar informāciju par migrācijas plūsmām un pieejamo kapacitāti. Cik bēgļu ir ceļā uz blakus eh, valsti, kurās vietās viņi šķērsos robežu, uz kurien viņi dodas, cik daudz telšu vai eh, segu tiek izmantots un cik daudz ir nepieciešams un cik daudz varam piešķirt kaimiņu valstīm, kurām tas nepieciešams visvairāk. Ir mm, dīvaini, ka mums ir jāpārliecina savas dalību valstis, informēt citas dalību valstis par bēgļu plūsmām, kas dodas viņu robežu virzienā. Tas ir kā balstītos mm, veselajā sapratā tad ir pārsteidzoši, ka mums ir jāsasauc īpaša sanāksme, lai atgādinātu dalību valstīm, ka jāinformē vienam otru par bēgļu plūsmām. Tas atkal parāda, ka Eiropas Savienība nav labā situācijā, nav labā formā. Mums ir jāapmainās ar informāciju, ar vienkāršu informāciju, tādu, kādu es minēju. Vakar Visas valstis, kas piedalījās svētdienas sanāksmē, nozīmēja nacionālos kontaktu punktus, lai mēs nekavējoties varētu apmainīties ar šādu informāciju. Komisija uzraudzīs e, šādas vienošanās īstenošana e, katru nedēļu, un e, mēs jau šonadēļ esam ieplānojuši konferences zvanu ceturtdien. Treškārt. Valstu vadītāji vienojās stiprināt robežu pārvaldību. Aiz, lai aizsargātu Schengen zonu, mums ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības ārējo robežu. It īpaši starp eh, Grieķiju, Serbiju, bijušo Maķedonijas republiku un Albāniju. 400 papildu eh, robežsargi Slovenijā šonadēļ tiks nosūtīti. Frontex palīdzēs Grieķijā ar bēgļu un migrantu reģistrēciju valstis palielinās centienus atgriezt atpakaļ tos migrants, kuriem nav nepieciešama aizsardzība. Šeit komisija ir gatava strādāt pie atpakaļ uzņemšanas vienošanām ar tām valstīm, kur šādas vienošanās vēl nav, un turpināt darbu arī, lai uzlabotu e, darbību tur, kur e, tādi līgumi pastāv, kā piemēram ar Pakistānu. Vēl viens uh, elements, kas man tiešām uh, pārsteidza, bija diskusijas par sekojošo. Gandrīz visas dalību valstis, gandrīz bez izņēmuma, visas dalību valstis pievērs kolektīvo uzmanību tam, cik daudz maksā dalību valstu īstenotā politika, lai risinātu bēgļu krīzi. Es saprotu viņus lieliski. Šī iemesla dēļ 15. oktobrī komisija, kam man ir tas gods vadīt, arī paziņoja dalību valstīm, ka tad, kad ir runa par uh, to, kā kvalificēt budžeta izdevumus, kas tiek paredzēti bēgļu krīzes risināšanai, mēs uh, piemērosim uh, pārskatītos noteikumus stabilitātes izaugsmas paktā, uh, noteikums, kas ir šajā paktā, paredzot uh, elastību, kā to paredz noteikumi. Jo mēs tagad runājam par ārkārtīgi lielu problēmu. Tad es varu apliecināt, un es to varu eh, dziedāt visiem Eiropas jumtiem, pakts ir pakts, bet tas nav vairs uh, vecā izpratnē pakts, kad runa ir par to, ka mums ir uh, jārīkojas solidāri, lai īstenotu kopēju politiku. Tad analizēsim katras valsts situāciju atsevišķi un tad ņemsim vērā uh, un raudzīsim, kā piemērot šo paktu jaunā izpratnē, lai nosektu tos izdevumus, kas ir radušies e, šīs jaunās bēgļu politikas īstenošanas rezultātā. Piemērosim paktu tā, kā tas ir grozīts, kā to ir grozījusi komisija, un to darīsim, skaitot katras valsts situāciju atsevišķi. Ir valstis, tā skaitā arī lielo valstu starpā, kuras nedara pietiekami daudz, ja valsts, ir kāda valsts tiešām veids milzu pūles, tad arī šai valsts ir jāiet pretim, bet valstis, kuras nedara pietiekami daudz un ka tās nepierāda, ka tās pietiekami strādā šīs politikas jomā, tad šīm valstīm mēs nepiemērosim pakta elastības noteikumus. Tie, kuri vēlas elastīgāk piemērot paktu, tad šīm valstīm ir jāpierāda uh, ka tās ir pietiekami atbildīgas savā rīcībā. Tālāk, gudētie kolēģi. Jāsaprot arī, ka Eiropas Savienības budžets ir ierobežots. Resursi ir ierobežoti, budžeta elastības iespējas ir ierobežotas, un mēs tagad esam jau mūsu iespēju robežās. Komisija ir darījusi pilnīgi visu, lai visi pieejamie budžeta līdzekļi tiktu mobilizēti maks maksimāli, taču Eiropas Savienības budžets uh, nav pietiekams, lai tikai ar šo budžetu mēs varētu risināt šo problēmu. Es aicinātu tādējādi dalību valstis, arī Eiropas parlamentu, kā arī Eiropas investīciju banku domāt par tiem veidiem, kā mēs varam paredzēt papildus finansējumu, kurš mums ir absolūti nepieciešams, lai risinātu šo krīzi, šo ārkārtas situāciju, kur eh, pieprasa arī ārkārtas finansējumu. Tuvāko nedēļu laikā mēs uh, prioritāri strādāsim pie šī jautājuma. Svētdien, dāmas un kungi, bija vienotības diena. Pirmo reizi Rietumu Balkānu valstu līderi sēdās pie galda un diskutēja par problēmām. Viņi vienojās par vairākām operacionālām aktivitātēm, kā labāk pārvaldīt šo situāciju. Šie pasākumi ir papildinājums tiem pasākumiem, par kuriem mēs runājām Eiropā domē 15. oktobrī. Prezidents Tusks uh, jau arī runāja par eh, visiem lēmumiem, kādus mēs pieņēmām šajā sanāksmē 15. oktobrī. 15. oktobrī arī sasaucoties ar to, ko teicu jau iepriekš eh, Eiropas parlamentā, man bija viens mērķis. Lai dalība valstis eh, varētu īstenot tos solījumus, ko tās sniedz 23. septembrī iepriekšējā Eiropas padomas sanāksmē. Progress nav bijis pietiekams. Dažos gadījumos progresa nav bijis vispār. Mm, progresa ir nepieciešams divās jomās. Vispirms ir jāpaātrina, kā jau to minēju, operacionālie pasākumi, lai varētu um, šos uzņemšanas centrus izveidot un arī jo, uh, bēgļu novietošana būtu pēc iespējas efektīvāk. Tā nav pietiekama. Tad arī budžeta. Uh, līdzekļi ir nepieciešami. Teicu arī Eiropa domē un Eiropas parlamentā, ka dalībvalstīm ir jādara vairāk, jārīkojas ātrāk, lai varētu turēt tos solījumus, kādi izteikti 23. septembrī. Tas ir absolūti fundamentāli svarīgi, ja mēs vēlamies, lai operacionālie lēmumi tiktu īstenoti. Eiropa padomē dalība valstis teica, ka tās pildīs savus solījumus, un mēs esam redzējuši arī no dažām valstīm, uh, Um, progresu, bet ir valstis arī, kas uh, pārvietojas ļoti vēlu laikā, ka tām būtu jāskrien. Tagad dalību valstīm ir tiešām jāsteidzas. Septembrī dalību valstis arī solīja nosūtīt ekspertus, stiprināt mūsu aģentūru darbu. Mums ir nepieciešami eksperti aģentūrām. Steidzami ir jāreģistrē bēgļi, ir jānoņem pirkstu nospiedumi, ir jāpalīdz bēgļiem uzņemšanas centros. Uh, Eiropas patvēruma atbalsta birojas EASO arī prasīja 344 uh, uh, ekspertus. 20 um, dalībvalsts ir nosūtījuši savus ekspertus, bet mums ir vēl nepieciešami 239 papildus eksperti. Uh, Ir arī, protams, progress attiecībā uz robežsardzi. Frontex vēl pie, prasīja 775 ekspertus un saņēmis piedāvājums par 326 ekspertiem. Līdz šim tas ir labi, bet uh, tas nav pietiekami labi. Mums ir nepieciešams vairāk arī par uh, bēgļu izvietošanu lietas attīstās, bet neattīstās pietiekami ātri. Uh, dalību valstīm ir jārīkojas atbilstoši saviem sol, solījumiem, ir jā, jāno, jāizveido kontaktpunkti, jānosūta arī saistvirsnieki uz Itāliju un Grieķiju. 25 dalību valstis no 26, kurām ir dalība valsts, kurām ir šāds pienākums, tagad ir noteikušas tos nacionālos kontaktpunktus, ir arī nosūtīti um, Saistviesnieks uz Itāliju bija tikai trīs nosūtījuši šādus aizviesnieks uz Grieķijām, uz Grieķiju. Bet neaizmirsīsim arī to, ka ir lēmums izvietot 160 tūkstošu bēgļus, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Šī atšķirība starp solījumiem un realitāti ir jāsamazina, pretējā gadījumā mēs zaudējam jebkāda veida uzticamību. il y a euh, trois semaines. Trīs nedēļas atpakaļ mēs pieņemam lēmumu jaunajām politikām, esošajām politikām paredzēt visus nepieciešamos Eiropas Savienības budžeta līdzekļus. Kopienas budžets ir izmantots pilnībā. Eiropas budžetā Tad šeit runa par dalību valstu un pilsoņu naudu. De, budžetā mēs paredzēsim 10 miljārdus eiro, lai varētu risināt bēgļu jautājumu 2015. 2015. gadā, tātad no 2,5 līdz 10 miljardiem esam palielinājuši finansējumu, kas ir saistīts ar šo krīzi. 23. septembrī dalība valsts apsolīja arī paredzēt nepieciešamo finansējumu, bet mums vēl joprojām trūkst 2,3 miljārdu eiro, tādēļ, ka dalība valstis līdz pat šodienai uh, apliecinājuši to, ka tās paredzēs tātad 426 miljāru, miljonus, bet ir vēl ārkārtīgi liels trūkums šo 2,3 miljārdu eiro apmērā. Ir jārīkojas, pretējā gadījumā mums neizdosies. Novembrī Tuska kungs jau uz to arī atsaucās, Novembrī būs augsta līmeņa sanāksme ar Āfriku. Mēs vēlamies šo sanāksmi, jo mēs uzskatām, ka bēgļu problēma nav tikai Eiropas problēma. Nevajag iedomāties, ka no vienas puses ir pasaule, no otras puses ir Eiropa. Nē, es uzskatu, ka ir Eiropa pasaulē. Līdz ar to mums arī atbilstīgi ir jārīkojas kopā ar mūsu Āfrikas draugiem. Bet es nevēlos tagad ierasties valetā ar uh, milzīgiem solījumiem. Kā mēs varam uzsākt atbildīgu un nopietnu dialogu ar Āfrikas draugiem, ja mēs paši nevaram uh, turēt tos solījumus, kādus esam dāvuši? Uh, Tad arī šis ir ļoti svarīgi, ka mums ir jāierod šajā sanāksmē, lai mūsu kabats būtu pilnas ne tikai ar solījumiem, bet arī ar finanšu resursiem. Priekšsarētāji, es atvainojos, ka pārsniedz man atvēlēto laiku, bet ja atļausiet kādu vārdu par Turciju vēl. Mēs šobrīd strādājam pie kopīgas rīcības programmas ar Turciju Priekšlikums, eh, kurus eh, komisija iesniedzat, eh, padome Tuska vadībā ne tikai intensīvi izpētīja, bet arī pozitīvi pieņēma. Un pirmais pri, vicepriekšsētājs Frans Timermans uh, jau ir iekustinājuši šīs lietas sarunās ar Turciju. Uh, un es vēlos pateikties viņam par uh, viņa pūlēm. Viņš ļoti labi tiek galā ar šiem darbiem. Tāpat arī komisārs, kurš atbildīgs par bēgļu jautājumiem, Dimitris Avramopoulos, kurš eh, ļoti aktīvi darbojas, tā skaitā meklējot risinājumus eh, skartajās valstīs. Eh, nu, tas gan nenozīmē, ka viņa virzienā skan kāda apsveikuma dziesmas. Uh, ka komisijas priekšsarētājiem ir e, jāņem e, lieta savās rokās, bet e, ja visi citi darbotos tik aktīvi, cik komisija aktīvi darbojās, mēs būtu daudz tālāk tikuši. Komi komisija nav pelnījusi kritiku šajā jautājumā. Godātie kolēģi! ar Turciju. Mums ir jāstrādā pie šīs kopīgā rīcības plāna īstenošanas. To mēs arī darām. To dara Frants Trimermans, Johannes Hāns, Dimitris Avramopoulos. Bet ta, mums ir jāvirs uz priekšu. Ātri. Es lasu to, kas rakstīts, un piekrītu lielākai daļai, ka es zinu, ka ir bažas, daudz neatbildētu jautājumu saistībā ar eh, Turcijas eh, situāciju, bet es teikšu tikai sekojošo. Turcija 2,5 miljonu bēgļus ir izvietojusi savā teritorijā. Tas ir vairāk nekā mēs, un jau sen. Tagad ir divas iespējas. Vai nu mēs sakam Turcijai, labi, starp Eiropas Savienības eh, dalību valstīm, Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju un Turciju, uh, ir neatrisināti jautājumi. Cilvēktiesības, preses brīvība un tā tālāk. Tas neko nedod šobrīd mums. Sarunās ar Turcijas kolēģiem, kur Timermans, es pats, citi vēl piedalījās, mēs pievēršam Turcijas valdības uzmanību uh, šiem jautājumiem, bet tagad mums ir jāpanāk konkrēti pasākumi kopā ar Turciju. Turcija ar mieru parūpēties par to, lai bēgļi, kas šobrīd atrodas Turcijas teritorijā, arī paliek Turcijā. Viņi piekrītam, viņi darīs visu iespējamo, lai nebūtu jaunas plūsmas Turcijas virzienā, kas tālāk eh, dodas eh, Eiropas virzienā. Turcija piekrīt nodrošināt sociālos pakalpojumus bēgļiem. Turcija piekrīt, ka bērni, kas ir no visdažādākajām vietām, var Turcijā apmeklēt skolas. Kāda, kāds būs ieguvums, ja bēgļi nometnēs tiek salikti, bet netiek nodrošināts tas, ka viņu bērni eh, iegūs kādas iespējas dzīvē, un, eh, jo viņiem ir jāapmeklē skola. Neatkarīgi no tā, vai kādam tas patīk vai nepatīk. Mums ir ar Turciju jāstrādā kopīgi, un Turcijai vajadzīgi 3 miljārdi eiro, lai eh, tiktu galā ar šo krīzi. Eiropas budžetā 50, 60, 250 miljonu eiro. Tā, trūkums ir e, jāizvieto dalību valstīm, e, lai nonāktu pie šiem trim miljārdiem, e, kas pietrūks salīdzinot ar to, kas tika lemts septembra padomē. Mums jārunā ar Turciju par iestāšanās sarunām, par attiecību dinamiskumu palielināšanu neatkāpjoties tāpat laikā no mūsu iepriekšējās nostājas. Un es aicinu parlamentu palīdzēt komisijai ātri kopā ar Turciju nonākt pie saistošas vienošanās, kas nāks visiem par labu, jo savādāk situācija kļūs daudz sarežģītāk nekā tā ir šobrīd. Un papildus tam Es vēlētos, lai mēs ātri tiktu galā ar jautājumu kopīga krasta apsardze. Mums ir vajadzīga kopīga krasta apsardze. Un arī labāka ārējo robežu aizsardzība. Mums ir nepieciešama tieša informācija, kas sniedzama bēgļiem, un informācija norādījumu bēgļiem, ne jau patvērumu meklētājiem, bet bēgļiem, ka viņiem būs jāatgriežas savās izcelsmes valstīs, kad būs beigušies kara konflikti, un Sīrijā, piemēram, un arī citās valstīs. Paldies par uzmanību! Un debašu laikā esmu gatavs atbildēt arī uz eh, jautājumiem par eh, Eiropas ekonomisko savienību, bet mēs vēlamies eh, virzīties ātri uz priekšu attiecībā uz Eiropas monetāro savienību piepriekšsēdētāju ziņojumu kontekstā. Un paldies eh, visiem, eh, ka vēlējušies nodrošināt to, lai eh, parlamentu viedokli paust, bet komisija noteikti nodrošinās to, kā tas, kā komisija sadarbojas ar parlamentu, tiktu diskutēts tādā veidā, kā tas ir piemēroti šīm divām iestādēm. Paldies! Paldies komisijas priekšsarētājiem. Tālāk Eiropas Tautas partijas uh, vārdā tās priekšsarētājs Vēberkungs. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs, uh, padoms priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji kungu. Tad, kad es vakar gatavoju šodienas uzrunai, es sākumā uzrakstīju uh, Jā, mēs atbalstam bēgļu centrus, jā, kvotām, jā, drošām izcelsmes valstīm, bet gatavojot šo runu, es sapratu, ka es jau tādu runu esmu teicis vairākas reizes. Tāpēc šodien es vēlētos sākt var nevis ar izvērtējumu, bet ar politisko situāciju Komisijai svētdien eh, skaidri parādīja, ka tā vēlas vadīt Eiropu, savest kopā to, izkustināt Eiropu, virzīties uz priekšu, lai mēs būtu vadošajā lomā, tā kā mēs visu to esam vēlējušies. Svētdien tas kļūst skaidrs. Žanklots Junkers parādīja, ka eh, ir jāaptur līdzinējā darbība un jārīkojas labāk. Līdzinējā eh, teksti Mm, no mūsu atbildīgā komisāra Avramopulus teksti jau ir gatavi. Paldies par to. Mēs eh, palīdzējām Eiropas parlamentā daudzos lēmumos par budžetu, piemēram, un eh, arī šobrīd par drošām trešajām valstīm un kvotām eh, pātrinātā procedūra tiek īstenot, lai skaidri parādītu, ka mēs esam gatavi sniegt nepieciešamās politiskās atbildes, lai Eiropas būtu rīcības spējīga. Un padoms priekšsēdē kungs tālāk jau ir arī ko dalību valstīm kārtējo reizi. Eh, diemžēl tas, kas solīts, netika īstenots, un es vēlos sacīt, eh, ka es vēlētos, eh, ka padomē runājot par nākotni, uh, tiktu ne tikai filozofēts par nākotni, bet gan konkrēti runāts, noskaidrojot, kas tad īsti ir izdarīts no tā, kas tika solīts. Eh, Tuska kungs, jūs kā priekšsēdētājs padomē eh, esat ar lielu atbildību, ar svarīgu lomu. Nākotnē es vēlētos, lai konkrēti tiktu prasīts no dalību valstīm, kas no solītā ir līdz šim izdarīts. Mums ir nepieciešams spiediens Eh, padomē, lai virzītos uz priekšu, it īpaši ņemot vērā eh, to, ka tuvojas ziema. Godātie kolēģi, kolēģis! Uh, Um, nacionālās ego, egoisms uh, ir ļoti jūtams. Tā ir Faradža un Lepenas Eiropa, kas uh, uh šobrīd uh, neļauj pieņemt kopīgas vienošanos. Tā ir labējo spēku, uh, galēji labējo spēku Eiropa, kas um, aptur to. Mēs kā Eiropas tautas partija vēlamies norobežoties no tā. Mēs sakam, ja, palīdzam, ja palīdz Jordānija un Libāna, tad jā, trūcīgs valsts, tad arī Eiropā ir jāpalīdz. Un es jau esmu teicis, mēs lepojamies ar cilvēktiesībām, tikai ar kristiešu tiesībām. Tāpat kā Donalds Tusks sacīja, mums ir nepieciešama spēcīga kontrole uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Nevar būt tā, ka katrs, kurš klauvē pie Eiropas eh, durvīm, tiek arī Eiropā iekšā. Uh, Un, eh, ja mēs šīs eh, paketes eh, īstenojam atbilstoši, tad esam uz pareizā ceļa. Un šeit arī vēlos arī politisko vērtējumu sniegt, jo kā EPP pārstāvs man, man nākas runāt, piemēram, par Viktoru Orbanu rīcību. Viktors Orbāns, nu, viņam acīm redzot, arī jāatgādina par humanitāru izturēšanos. Bet arī šeit plenārsēdē tas ir jāatgādina. Iekšlietu ministru uh, Eh, padomē par kvotām lemjot. Viens EPP eh, valsts vadītājs Viktors Orbans bija pret un trīs sociāldemokrātu vadītāji Rumānija, Slovākija un Čehija. Trīs sociāldemokrāti balsoja pret, viens EPP pret. No Nīderlanda, Dānijas, eh, liberāli vadītājiem nedzirdu to, ko es dzirdu no Ankelas Merkels Respektīvi to, ka bēgļu jautājumā mums ir jāiznes sava atbildība. Tāpēc aicinu pārtrauksim strīdēties starp eh, demokrātiskajām eh, partijām. Katram ir jādara daļa no sloga jāiznes un jāizpilda tas, par ko esam atbildīgi. Godātie kolēģi! Noslēgumā Pieaug populisms, eh, un mums ar to ir jācīnās. Ir spēki, kas eh, rada bailes iedzīvotājos. Mums ir jāpieņem šeit izšķiroši lēmumu. Eiropas parlamentā esam pieņēmuši lēmumu. Demokrātus, eh, kas strādā Eiropas labā, viņiem ir jā, jāstrādā kopīgi. Tas ir tas, ko mēs esam mēģinājuši nodrošināt un īstenot jau pagājušajā gadā. Un pārējie kolēģi no citām partijām Tas jādara arī nacionālā līmenī. Esmu nobažījušies par notiekošo Portugālē. Es augsti cienu valsts vadītāji, kas mēģina eh, pieņemt eh, lēmumus, kas neļauj eh, ekstrēmistiem no kreisā spārna tikt pie lemšanas. Mums ir jābūt vienisprātis, nodrošinot proeiropisku spēku, spēju pieņemt atbildīgus lēmumus un tik galā ar šiem izaicinājumiem. Paldies! Paldies! Uzlīkungs, jums ir jautājums Vēberkungam. Lūdzu, lūdzu, uzdodiet. elképesztőnek tartom ezt a kettős beszédet. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šī dubultruna ir nepārspējama. Pagājušajā nedēļā Tautas partijas kongresā jūs eh, piekritāt eh, populistiskajai pieejai, ko pārstāv Orbán kungs. Viens no viņa partijas locekļiem tika ievēlēts eh, par jūsu partijas, jūsu grupas vicepriekšsēdētāju. Nevainojiet sociālistus, nepadariet mūs atbildīgus par to, jo, lai ko jūs neteikt, nacionālais egoisms vispirms ir ir jāmeklē jūsu pašu partijas biedru vidu. U, apturiet Orbānu, un tad es ticēšu jūs teiktajam. Jā, dankeschön für die. Jā, paldies eh, par eh, šo. Nu, varbūt tūkojums uz ungāru valodu nedarbojās. Es varu atkārtot vēlreiz. Uh, Lemjot par 160 tūkstošu bēgļu godīgu sadali Eiropā, viena EPP valdība bija pret un trīs sociāldemokrāti bija pret. Nu, EPP tas bija Orbāns. Es atkārtošu, un Orbāns skaidri pateica, ka viņš neatzīst par labu šo lēmumu, bet e, līdzīgi kolēģis Fico, kurš sacīja, ka neīstenos Eiropas lēmums. Un es aicinu uh, abos virzienos eh, pārtrauktu eh, uzvelt vainu otrai eh, pusei, bet mums ir jābūt gataviem Portugālē un arī citur cīnīties ar ekstrēmistiem. Tam ir jābūt kopīgam uzdevumam. So, Tālāk ir sociāldemokrātu frakcijas vadītājiem vārds Pitēlas kungam. Prezidente Šulc. Priekšsēdētāji, godētais Junkerkungs, godētais Tuskakungs, es nevaru slēpt savu satraukumu, ņemot vērā, cik liela šķelšanās notiek Eiropas Savienībā. Es, protams, nebalstos uh, uh, uz tiem apliecinājumiem, kas, tie, kas te tiek sludināti, ka Eiropas Savienība tagad izjūg. Bet ņemot vērā visus, š, visus šos anti, visus cilvēkus, kas ir pret, pret globālo, pret islāmu, pret Izrēlu, pret Krieviju, pret imigrantiem, pret uh, Eiropu, visi šie anti, visi šie pret noskaņojumi. Jums varētu būt viens lozungs, uh, kā teica Antonija Kurtis, es esmu. Uh, Uh, pret uh, visu. Taču labākais ceļš, manuprāt, lai uh, cīnītos pret šos čelšanos, ir rīkoties. Eiropa būs uzvarējusi tad, kad tai būs izdevies tās, ko darīja Junkerkungs svētdien, klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, risināt situāciju Rietumbalkānos Eiropu uzreiz tad, kad tā darīs uh, Eiropas parlaments, kā to plēsā Junkerkungs, ātri rīkoties, pieņemt lēmumus, lai risinātu uh, šo steidzamības un ārkārtas jautājumus, bet vēl jo vairāk Eiropa pierādīs, ka tā būs spēcīgāka par nacionālismu un bailes vīrusu, tad, kad Eiropa sniegs ļoti pārliecinošas un drosmīgas atbildes. Es aicinu visas eiropeistu spēkus, visus proeiropiešus, kas ir šajā plenārsēdē, pār, pār vienoties. Šodien centrā ir jābūt mūsu eiropeiskam noskaņojumam, jo tagad cīņa ir starp tiem, kuri vēlas iznīcināt un eh, starp tiem, kuri vēlas veidot, attīstīt mūsu Eiropas projektu. Mums ir jāīsteno tas, ko minēja Junker kungs. La, Eh, mums eh, tā tad ir jāīsteno to mm, punktu sāraksts, ko ierosināja Junkers šorīt, tā tad bēgļu uzņemšanas un sadalas sistēma, tā saucamie hotspot eh, pie Eiropas robežām, jāaizsargā Schengenas sistēma. Uh, aizsargājot Eiropas pilsoņus nevis ar nacionalistisku pieju un robežu atjaunošanu, bet viena no galvenajām problēmām ir tā, ka nav pietiekams koordinācijas starp dalību valstīm. Un par to bija runa arī svētdien Tāpat eh, prezidents Junkers norādīja, ka bēgļu tiesības nevienmēr ir aizsargāts un nodrošināts. Tas, viņi ir tā kā tāda masa, kas plūst no vienas robežas uz otru, eh, tiek eh, mēs varam aicināt arī izmantot stabilitātes paktu iespējas, lai palīdzētu valstīm, kurām jātērē milzīga naudas summas, lai pārvaldītu bēgļu plūsmas un sargātu ārējās robežas. Runājot par Turciju, mēs nevaram atstāt Turciju vienu pašu, lai tā cenšas pārvarēt Sīrijas krīzi. Ir nepieciešams rīcības plāns Turcijai. Mēs uh, Eh, varam sadarboties ar Turciju pie rīcības plānas, bet tas nenozīmē baltu čeku Erdogana valdībai. Mums ir jāiestājās par cilvēktiesību ievērošanu, par minoritāšu tiesību ievērošanu šai valstī. Un mm, arī Tuska kungs norādīja, ka mēs esam valetas samita priekšvakarā. Un Mums ir jāsakārto attiecības ar Āfrikas valstīm, mēs piešķiram šīm valdībām naudu un viņi cenšas pārvarēt, e, pārvaldīt bēgļu plūsmas, bet mums ir jāsāk investēt e, viedā, saprātīgā veidā Āfrikas demokrātijas stiprināšanā, institūciju stiprināšanā, cīņā pret korupciju, jāatbalsta izglītības attīstība un jānodrošina lai uh, ekonomikas izaugsmes uh, dotie labumi tiktu taisnīgi salabu, sadalīti. Mums ir jādara viss iespējamais, lai šo krīzi atrisinātu pirms vēl nav par vēlu. Un kā Dante ir eh, teicis, eh, ja mēs pārvarēsim šo krīzi, tas uh, pierādīs mūsu spējas. Uh, Pitēles kungs, jums uh, ir zilās kartītes jautājums, vai jūs piekrītat uz to atbildēt? Priekšsēdētāji. Nav šaubu. Mēs zinām, ka miljoniem bēgļu ir jāpaliek Turcijā un par viņiem jārūpējas. Man ir jautājums Pitēls kungam, vai jūs piekrītat tam, ka šajā bēgļu krīzē visām valstīm ir savi sensitīvie jautājumi un tā skaitā Turcijai. Un un kā tiek izdarī, Turcija izdara spiedienu uz Eiropas Savienību, lai panāktu zināmu veidu piekāpšanās no Eiropas Savienības puses. Un man uh, šķiet, ka mums pilnībā jārespekte uh, Ankaras protokols, pirms mēs uh, izpildām Turcijas prasības. Mums jānodrošina, lai Turcija pildītu savas saistības pilnībā. Uh, Protams, ir arī humānā puse šim jautājumam, bet nedrīkst pieļaut, ka tā tiek ļaunprātīgi izmantot. Atbilde. Paldies, kolēģi. Man jāatzīst, ka uh, jūsu jautājums bija nu, nedaudz pat jau pārmērīgs. Es jau savā runā skaidri norādīju, ka mums jādod skaidrs signāls Turcijai, ka jāpilda rīcības plāns un tai pašā laikā ir jāprasa, lai šī valsts ievērotu cilvēku tiesības, lai tiktu nodrošināta informācijas brīvība, lai tiktu respektētas mazākumu tiesības. Un, uh, tas nenozīmē, ka mēs kaut kādā veidā atkāptos no mūsu principiem. Tas attiecas arī uz Ankāras protokolu, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam atstāt Turciju vienu pašu šai krīze. Paldies, tagad vārds Kamalkungam. Very much. The migration crisis may no longer be the top story on our newspaper Migrācijas krīze varbūt nav uh, ziņu virsrakstos, bet ir skaidrs, ka tā tolīt nebeigsies. Bet mums ir jābeidz uh, operēt ar uh, pozitīviem argumentiem. Ir tādi, kas domā, ka mēs neko nevaram izdarīt, daži domā, ka mēs varam visu izdarīt, bet mums ir jābūt skaidrībā par to, uh, kas mums ir jāsāk darīt un kas jābeidz darīt. Vispirms jābeidz sūtīt signāls, ka visi ir šeit aicināti un gaidīti. Nevajag iegrūst uh, bēgļus uh, cilvēku tirgotāju rokās, nevajag uh, valstīm atvērt savas robežas vienā dienā un tad piespiest citas valsts aizvērt savējās, ir jādara tas, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu. Mums ir jāskatās uz realitāti. Tā nav tikai migrācijas vai bēgļu krīze, tā ir ģeopolitiska krīze. Sīrijā Eh, turpinās konflikts, Krievija dara visu, lai varētu destabilizēt ES robežas, lai mēs aizmirst par Ukrainu. Eh, Balkāni arī atrodas destabilizācijas riska priekšā. Ir desmit punktu plāns no komisijas puses, ir eh, padomes ceļu karte un tagad vēl svētdienas samita plāns, bet tas neaizstāja reālu rīcību. Lai risinātu krīzi, vispirms ir jāstabilizē situācija un jāaizstāv vispirms Vispirms visievainojamākie bēgļi jānosūta atpakaļ tie, kas vienkārši ļaunprātīgi ir izmantojuši sistēmu vai to apgājuši. Bet e, daļa bēgļu mums, protams, mums ir jāuzņem savās valstīs, mums ir morāls pienākums to darīt. Daudz valstis e, dara vairāk nekā citas, dažas valsts ar grūtībām tiek galā, dažas piešķir milzīgus līdzekļus, dažas uh, pie, uh, maksā uh, un sniedz palīdzību, bet cits nedara neko. Ir nepieciešama koordinēta darbība. Un tas ir jādara visiem. Un te es nedomāju tikai visas ES valsts, es šeit domāju visas valsts vispār. Piemēram, Turcija, Jordānija, Libāna, arī uh, viņu palīdzība ir jāatzīst, bet jāprasa, kad ASV un bagātās Arābu valstis beidzot arī sniegs savu artavu tuvāk. Uh, ir, protams, jāpalīdz tām valstīm, kas šobrīd cieš visvairāk no bēgļu spiediena, bet mums ir jābūt stingriem, tomēr taisnīgiem. Jāuzņem daļa bēgļu, jānosūta atpakaļ tie, kas nav pelnījuši šeit atrasties, bet ir jāizveido legāli eh, migrācijas eh, kanāli un nedrīkst ļaut pārlekt rindai pār tiem, kas nelegāli šeit ir iebraukuši. Mūsu uh, vecie tēvi izcīnīja problēmas, kas bija saistītas ar diviem pasauļu kariem. Uh, mūsu vecāki savukārt piedzīvoja uh, miera periodu, bet nedrīkst to uzskatīt par pašsaprotamu. Uh, varas nobīda no austrumiem, no rietumiem uz autrumiem. Mm, ir mūsu duru priekšā, un šie jaunie e, izaicinājumi prasīs jaunus risinājumus. Vēsture mums ir iemācījusi, ka, lai stātos pretī reāliem izaicinājumiem, ir jāsadarbojas ar sabiedrotajiem un jāierobežo tie, kas cenš mums diktēt noteikums. Mūsu vecvecāki tika galā ar izaicinājumiem uh, savā laikā. Tagad ir uh, mūsu. Uh, reize kaut ko darīt savu bērnu un mazbērnu labā. Tāpēc nesūtīsim uh, viltus cerības tiem, uh, kas raugās uz Eiropas pusi. Atteiksimies no rīcības plāniem un atvirzīsimies malā no ceļu kartēm un nerādīsim uh, ar pirkstiem, nenoteiksim kaut kādas kvotas, bet tas viss ir jādara mūsu pilsoņu un arī bēgļu labāk, lai nodrošinātu šī kontinenta drošību nākotnē. Liebe Kolleginnen Cienījamie kolēģi, jāturās eh, pie sākotnējā darba grafika, bet vērās, vēlos pievērst jūsu uzmanību faktam, ka mēs jau tagad atpaliekam par 30 minūtēm. Tāpēc es ļoti gribu lūgt jūs atturēties masveidīgi eh, uzdot zilo eh, kartīšu jautājumus. Tātad, ja nepieciešams eh, pas, noskaidrot kaut ko, tikai tādā gadījumā uzdodiet šos jautājumus. Un tāpēc es eh, ļoti lūgtu eh, necelt kartīti pirms vispār runātājam ir dots vārds. Tas taču vienkārši nav pieņemami. Tā jūs vēlties uzdot jautājumu? Kobenkungs. Tā tad, protams, tas jau nav nekāds eh, pārsteigums un nav arī pārsteigums par to, kāds būs jautājums. Vai jūs vēlties eh, uzdot Kamalkungam jautājumu, vai viņš to pieņems? Kamalkungs, vienīgais eh, veids, kā kontrolēt apvienotās karalistas robežas, kad Jūs ar saviem kolēģiem beidzot sapratīsiet, ka vienīgais veids, kā kontrolēt savas robežas, ir izstāties no Eiropas Savienības. Vai jums ir kāda cita metode, kā to izdarīt? Well, Coburn, it's, it's that... Jā, nu brīnišķīgi atbild Kamāla kungs. Jūs tiešām uh, klausījāt tam, ko Šulc kungs teica par šo jautājumu uh, nolūku. Nu, atcerieties, būs uh, referendums, un gal galā uh, ne jau jūs esat šo te referendumu izsludinājuši, to ir izdarījusi konservatīva valdība. Liberāļu frakcijas vārdā Ferkoštāda kungam vārds. Paldies, es domāju, ka mums uh, arvien vairāk būs šādas uh, Britu komentāri par Britu referendumu, aplaus, aplaus, tas viss jau ir skaisti. Bet, cienījamie kolēģi, vispirms es vēlētos Manfredam Weberam sacīt, ka šis nav konkurs, nav skaistuma konkurs šī uh, bēgļu krīze starp liberāļiem, kristīgiem demokrātiem vai vēl kādām citām politiskajām partijām. Tā nav sacensība. Uh, Jebkurā gadījumā mēs jau vienmēr zaudējam jūs priekšā, jo ja jums ir Orbāns no vienas puses un uh, Merkel no otras puses, tad jums vienmēr taisnība un jūs vienmēr esat uzvarētāji. Bet reālajā dzīvē tā jau nav sacensības starp mums, tā ir sacensības starp nacionālistiem un populistiem, kas eh, vēlas iznīcināt Eiropas Savienību. Lūk, par to ir runa. Ne jau savā starpā mēs šeit sacenšamies tā kā beigsim vienreiz mētāties ar apvainojumiem, teikt tā valdība un šitā valdība. Problēma ir valdību trūkums Eiropā. To uh, Žāns Klots Junkers parādīja 25 minūšu laikā savas runas laikā ļoti detalizēti. Tas bija ļoti garš saraksts par lēmumiem, kas ir pieņemti Eiropas līmenī un kas nav īstenoti dalību valstīs un netiek īstenoti jau mēnešiem. Ja mēs runājam par relokāciju, par mītnes vietas maiņu, par budžetu, nav nekas izdarīts vai nav izdarīts pietiekami kad, piemēram, e, ir aicināts nosūtīt e, attiecīgus spēkus uz ārējām robežām, tas nav noticis. Problēma ir tāda, ka dalībvalsts joprojām nesaprot, ka tikai Eiropas līmenī šīs problēmas ir atrisināmas, un te mēs visi esam vienā laivā un nav nekāda jēga mums cīkstēties savā starpā, jo tas tā nāk par labu tikai tur tiem džentlmeņiem ar zilajām kartītēm. La, tā ir eksistenciāla krīze, krīze, ko var pārvarēt tikai tādā gadījumā, ja balstoties uz komisijas plānu un arī padomu tagad lēma, ko darīt. Nu, vispirms ir jābūt Eiropas robežu apsardzēju un krasta aizsardzībai. Mums ir jāaizsargā robeža. Tas nenozīmē, ka mums jārada uh, cietoksnis, bet tas nozīmē, ka kopā gan Grieķijā, gan Bulgārijā kopā ir jākontrolē robežas, jāveido attiecīgas iespējas reģistrēt bēgļus, jārada apstākļi, lai viņi varētu dzīvot cilvēku cienīgos apstākļos, nevis tādos, kā mēs redzam pēdējās dienās. Un lūk, šeit var būt šī, uh, šis brīdis, kad mēs varam nošķirt ekonomiskos migrantus uh, no patiesiem bēgļiem. Tā kā man ir viens lūgums. Strādāsim kopā ar padomi, tā, lai vismaz decembra uh, padome nolēmtu beidzot par robežu uh, apsardzi Eiropas līmenī, jo Grieķijas robeža neeksistē. Bulgārijas robeža ir arī Francijas un Vācijas un Nīderlandes robeža un arī Beļģijas robeža. Tā ir mūsu kopējā robeža un tāpēc arī kopēja atbildība. Un par to ir jālem padomē, jo tikai šajā vietā var apturēt Balkānu maršrutu, ne jau pašos Balkānos, bet tas ir jādara Bulgārijā, tas ir jādara Grieķijā, šeit ir jāveido Beļģija, eh, šī Eiropas robeža, kas būs startautiska, eh, tā tiks galā ar reģistrāciju un vienlaicīgi ar eh, mītnes vietas maiņu un relokāciju. Nākošais punkts padomēji, eh, mans priekšlikums būtu tāds, nevajag eh, padomēji ļaut iet Ziemassvētku brīvdienās, ja viņi nespēja vienoties par kopējo patvērumu sistēmu, kas mums neapšaubām ir vajadzīga, un par šo kopējo ekonomiskās migrācijas sistēmu, jo daudz cilvēku ļaunprātīgi izmanto uh, patvēruma uh, sistēmu un ierodas Eiropā. Decembrī tas ir tikai pēc nedaudz nedēļam. Neļaujiet viņiem doties atvaļinājumā, vienkārši paturiet viņus attiecīgi šajā padomes ēkā, kur visa padome pašlaik pulcējas, un pieņemiet šos trīs lēmumus, lai tur vai kas. Un visbeidzot, Uskungs, pieņemiet beidzot lēmumu lai piešķirtu Mogherini kundzei mandātu sākt iniciatīvas eh, viņas līmenī, Eiropas līmenī, lai risinātu eh, šīs krīzes iemeslu, jo tas ir nepārtrauktais konflikts Sīrijā, un mēs jau gadiem esam uh, paturējuši ārpus savas redzesloku šo uh, konfliktu. Mums ir jādod viņai mandāts, lai Eiropa savā līmenī iesaistītu tos, jo tas ir nepieņemam, ka Vīnē, Mokrīni kundze, jūs tur bijāt pirms pāris dienam, Vīnē ir sanāksme, Eiropas viducīrs sanāksme, kur tiek Saudarābija, Turcija un vēl sazin kas, un Eiropas tur nav pie šī saruna galda. Nu, atcerieties, kā piemēram 815. gadā mēs bijām pie saruna galda Vīnē, tagad vairs ne. Uh, Nu, tas ir nepieņemami. Tas ir līdzīgi, eh, piemēram, kā Irāks samits, ko organizē Barozu kungs, kur arī Eiropas nebija klāt. Nu, te pavisam notiek lietas, kas tiek pieņemtas bez mūsu klātbūtnes. Uh, Un tāpēc dodiet šo mandātu Mogherini kundzei. Mogherini kundze, jūs izmantojiet to, lai varētu atvērt eh, šo sanāksmi durvis Eiropai un esiet klāt un pārstāviet Eiropas viedokli. Paldies! Äh, Liels paldies, uh, äh, Ferhofstadt äh, kungs, un pārsteidzošā kārtā Edovičs kungam ir uh, jautājums jums. Jā, šis jautājums ir, eh, lai lūgtu paskaidrojumu Ferhofštāt kungam. Jā, jūs uh, apsūdzat mūs, ka mēs ar zilām kartītēm gribam pāgarināt šīs debates, bet mēs esam pret visu, ko jūs sakāt, eh, vairāk imigrācijas, vairāk Eiropas. Uh, jūs eh, sakat, ka, jūs, ka mēs esam pret visu, bet mēs tāpat laikā esam par debatēm, par demokrātiju, par brīvību, bet mēs esam pret e Eiropas Savienību un visām tām lietām, ko jūs eh, aizstāvat. Un tieši tādēļ šī zilā kartītes ir tik svarīgas un tādēļ jums tās nepatīk. Because... Man nav nekas eh, pret zilajām kartītēm. Katrā ziņā manas grupas krāsa arī ir zilā, un tas ir pirmais. Es neesmu pret zilās eh, kartiņas procedūru. Katru reizi, kad eh, jūs viciniet šo zilo kartiņu, es saku lieliski. Eiroskeptiķi atkal turpin uzdot jautājumus, bet man patīk jūs zilo kartiņu jautājumu. Jetzt... Apvienoto kreiso grupas vārdā vārds Iglesijā kungam. Gracias, Paldies. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vispirms eh, atcerēsimies, eh, kas šeit notika pirms 15 eh, mēnešiem mm, es toreiz runāju goja grupas vārdā, un man bija tas gods toreiz, pirms 15 mēnešiem, būt jūsu konkurentam eh, parlamenta priekšsēdētāja amatam. 15 mēneši ir pagājuši un eh, Eiropa ir gandrīz pilnībā mainījusies. Mūsu spēcīgums ir samazinājies, bet uzskatu, ka mums ir jāturpina tā cīņa, kuru mēs uzsākām pirms 15 mēnešiem. Pirms 15 mēnešiem es runāju par Spānijas cīnītājiem, kuri cīnījās pret fašismu. Tie bija cilvēki, kuri vēlējās redzēt sociāldemokrātisku Eiropu, tādu Eiropu, kas iestātos par cilvēktiesībām. Tas, ka šajā parlamentā izskan ksenofobiskas un rasistiskas eh, rasistisks komentāri, manuprāt, ir nepieņemams. Esam dzirdējuši arī liekulīgas runas. Piemēram, Vēberkungs, jūs runājāt par to, kas varētu notikt eh, Portugālē, bet vai tad mums nav jāņem vērā eh, cilvēktiesības un eh, Portugāļu paši teiktais? Iespējams, Man būtu jāgriežas arī pie liberālo spēku pārstāvjiem. 15 mēnešu laikā, jā, es atvainojos, es eh, nesmu eh, spējis iemācīties pareizi izrunāt jūsu vārdu, kaut arī gandrīz katru dienu trenējos spoguļu priekšā. Jā, liberālie spēki. Jūs jau piekrītat eh, citām partijām par pamatiesībām un cilvēktiesībām, bet pazemojumi turpinās Mums e, vēlreiz ir jārunā par karu, par to, kas šobrīd notiek Eiropā, par to, ka ģimenes tiek ir šķirtas. Eiropieši, mēs nedrīkstam aizmirst, cik šausmīgs ir karš. Tas nozīmē nāvi, iznīcību un nožēlojams apstākļus. Mēs to nedrīkstam aizmirst. Ja mēs eh, spļaujam sajā tiem cilvēkiem, kas klauvē pie mūsu durvīm, tad mēs spļaujam sajā paši sev. Jūs šeit runājat par sociālajām tiesībām, par eh, darba ļaužu tiesībām, par sociālu Eiropu. Tukši vārdi. Mums beidzot ir jāsauc valdības pie atbildības vai vismaz, lai tās izpilda savu solīto. Junkarkungs, jūs kā Eiropa, jūs eh, bijāt eh, finanšu ministrs, kad eh, tika noslēgtas slepenas vienošanās ar eh, lielajām kompānijām, kuras nemaksā gandrīz neko, bet iedzīvotāji bija spiest maksāt miljonus. Pitēlis kungs, jūs arī ievēlējāt Junkara kungu, šai, lai viņš ieņemtu šo amatu. Sociālisti un EPP e balsoja par šīs komisijas ievēlēšanu. Es uzskatu, ka mums beidzot ir jāpieliek punkts šai nolādētajai koalīcijai, bet atgriezīsimies pie Spānijas. Ar to es arī sāku. Es vēlētos eh, redzēt, lai Spānijas valdībā nebūtu tādu kā jūs, bet pirms es saku savus noslēgumu vārdus, vēlējos pateikt sekojošo. Bēgļu krīzi mēs neatrisināsim ar jaunu politiku, pieņemšanu un krokodilasarām. Nē, mums ir nepieciešama rīcība, atbildība, rīdzība. rīdzība Mums ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kuri bēg no šausmām un briesmām. Un atcerēsimies, ka Eiropai ir jāsaglabā savs labais vārds. Das Wort hat für die Fraktion der Grünen jetzt Frau Harms. Tagad zaļo uh, grupas vārdā uzstājas Harmsas kundze. Uh, godātie kolēģi Weber kungs, ja mēs vēlamies dot ieguldījumu konstruktīvām situācijas risinājumam, tad uh, mēs, mm, protams, uh, var taču sazvanīties ar uh, Merkels kundzi un citiem atbildīgajiem, un tas nāks tikai mūsu visu labā. Vispirms šajās debatēs es gribēju skaidri pateikt vienu lietu. Es nedomāju, ka mēs šeit risinām dziļu Eiropas Savienības krīzi. Krīze un karš norisinās ārpus Eiropas Savienības šobrīd. Un, uh, Daudzas citas valstis un tautas saskars ar daudz nopietnākām problēmām nekā mēs šeit Eiropas Savienībā. Un ja mēs cenšamies uzpūst šīs mūsu pašu problēmas, tad mēs nekad nespēsim uh, dot ieguldījumu situācijas risinājumam uh, Sīrijā vai uh, Sahārā vai uh, Vidusjūrā. Un man tas uh, liekas diezgan šokējoši, ka mēs tikai uh, domājam par sevi un sevi apceram. Protams, mēs saskaramies ar uh, problēmām šobrīd, ar nopietnām problēmām, bet uh, to cēlonis ir mūsu patvēruma un um, bēgļu politika, ko esam īstenojuši gadu desmitiem ilgi. Eiropas Savienība pārāk ilgi bija apmierināta ar Dubu, Dublinas regulu, kas apliet aprobežoja šo problēmu tikai ar pierobežas valstīm. Uh, Eiropā, un mūs nesatrauc tas, ka, kas notika. Un ja mēs nebūtu uztraukšies par vidusjūrā grimstošiem kuģiem un slikstošiem cilvēkiem, tad arī uh, mēs būtu aprobežušies ar šādu pieju, bet ir pienācis laiks mainīt domāšanas veidu, atteikties no šīs vienaldzības. Manuprāt, Eiropas Savienība ir pietiekami stipra, lai to izdarītu. Un mums ir Mēs nedrīkstām pieļaut, ka Eiropas Savienība uh, izjuktu uh, šīs uh, rīcības rezultātā. Es piekrītu Junker kungam, ka mēs varam darīt daudz vairāk, lai uzlabotu bēgļu situāciju Turcijā un citās Sīrijas kaimiņu valstīs, bet uh, ir viena cita uh, veca kļūda, uh, ka, kas uh, tiek pieļauta, ka mēs atkal uh, esam uh, sabiedrotie cilvēkam, kurš savā valstī rīkojas absolūti nepareizā veidā. Un šeit es domāju prezidentu Erdoganu. Uh, Šobrīd um, preses izdevuma redakciju uh, policija ir uh, ieņēmusi un kontrolē, un, uh, un jūs tiešām mums ir uh, nopietni jāpadomā, kā mēs varam turpināt sadarbību ar Turciju šādos apstākļos. Ļoti pareizi, ka pagājuši uh, svētdien notika šis Balkānu samets, tas ir tāds kā izrāviens, jo um, uz Balkānu ceļa šobrīd risinās humāna katastrofa, un Eiropas Savienība ir atbildīga par to, lai nodrošinātu to, ka cilvēki saņem iespēju gūt patvērumu, jo šo, uh, šīs valstis ir uh, karas sagrautas, izpostītas, un Eiropas Savienība uh, spēja darboties cilvēku un pilsoņu interesēs. Un, uh, Es domāju, ka mums ir jādomā ne tikai par uh, aktuālām problēmām, bet arī par ilgtermiņa pārveidojumiem. Kas nāks Dublinas vietā? Kāda būs turpmākā patvēruma politika Eiropas Savienībā? Kā mēs nodrošināsim robežu kontroli tā, lai mēs nenorobežotos no ārpasaules? Uh, lai mēs nemilitarizētos, bet lai mēs aizstāvētu Eiropas vērtības, pamattiesības un uh, būtu atvērtāki uh, pasaulē, uh, veidojot jauno Eiropas robežu politiku. Liels paldies, Harmsas kundze, un tagad Farāžu kungs EFDD grupas vārdā uzstājas. Paldies! Jā, tiešām šobrīd Eiropa piedzīvo eksistenciālu krīzi, un mums vajadzētu uzdot jautājumu, kāds tad ir Eiropas projekta galvenais uzdevums? Daudz mēs dzirdam par tiesībām, bet kā būtu ar demokrātiskajām tiesībām? Mēs redzam Eiropas autoritārismu pieaugumu, kas e, apspiež demokrātiskās tiesības. Katru reizi, kad Eiropa piemeklē kāda krīze, tieši nacionālās demokrātijas zaudē visvairāk. Atcerēsimies 11. gadu Berluskonī kungs, Itālijas premjerministrs kungs, kurš ir eiroskeptiķis no matu galiņiem, teica, ka uh, Eiropas valdības neko nera, nedara. Mēs to pieredzējām arī 11. gadā Grieģijā. Papandreo brīdināja Eiropu, ka uh, viņš uh, taisīs referendumu par palikšanu Eiropā, un viņš tika faktiski gāsts vēlēšanās, bet vienalga. Ungārija, arī mana valsts, Visi runā par to, ka mēs nevēlamies dzīvot Eiropas migrantu krīzē, mēs eh, nevēlamies, lai Eiropa apspies demokrātijas, un tomēr neaizmirsīsim arī Cipras kunga teikto, ka eh, viņš eh, vēlēšanās uzvarēja, Un šeit parlamentā uzstājoties viņam pateica, ka viņa manifests nav nekas, kaut arī to ir pateikuši cilvēki. Portugāle. Uh, Neviens eh, nepievērs uzmanību Portugālē notiekošajām, bet tagad Portugālē vēlēšana rezultātā ir uzvarējusi kreisās eh, partijas ar sociālistu valdību un Silvas kungs Portugāles prezidents neļauj šiem demokrātiski ievēlētajiem cilvēkiem kļūt par valdošo partiju, jo viņš apgalvo, ka viņi ir pret Eiropu un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Tā ir modernā Eiropa, bet patiesībā mēs šeit redzam Brežneva doktrīnas īstenojumu. Tas nozīmē, ka e, šīs valsts patiesībā dzīvo padomu Socialistisko republiku savienībā, to pierāda notikumi Grieķijā un Portugālē. Tās ir valsts, kur demokrātiskās uh, tiesības tiek samīdītas kājām. Ja mēs šīs tiesības nevēlamies šīm valstīm atņemt, tad mums kaut kas ir jādara. Junker kungs jau šodien teica, ka nevar būt tā, ka kāds demokrātiski neņem vērā Eiropas Savienības līgumus. Šeiblis kungs ir teicis, vēlēšanas neko nemaina, jo mums ir noteikumi. Ja kāds no mums tomēr tic reālai demokrātijai, tad mums ir jāiestājas par Portugāli. Šis projekts, kurš pats sevi apstiprina un apstiprina arī savas tiesības ir pret cilvēkiem. Mana valsts vienmēr ir ticējusi parlamentārajai demokrātijai. Mēs esam dzīvojuši parlamentārā demokrātijā jau gadsimtus. Es iestājos par to, lai parlamentāra demokrātija būtu ne tikai Lielbritānijā, bet arī visās pārējās Eiropas valstīs. Visi mēs, kas ticam demokrātijai un kas vēlamies to redzēt īstenot reālajā dzīvē, ticam, ka referendums nākamgad Lielbritānijā mums visiem nesīs demokrātiju. Paldies! Lauristīna, piršana. Lūdzu. Cilvēks skatīts jautājums. Jūs sagāt, salīdzināt situāciju Eiropas Savienībā ar, un Portugālē ar PSRS. Es zinu, ka jums nav pieredzes ar dzīvošanu Eiropas Savienī, eh, Padomu Savienībā. Mums ir gan, nu vai ir kāds piemērs, kad Brežņevs vadot Padomu Savienību uh, tika konfrontēts ar kādām demokrātiskām vēlēšanām kādā no eh, PSRS republikām, vai tad tādas vispār pastāvēja jūsuprāt? Well, actually, to... Jā, eh, es eh, piedalī, es biju Ungārijā, kad tur notika šis apvērsums un arī Čehoslovākijā 68. gadā. Nu, jūs noteikti atceraties, ko tad Brežņev doktrīna saka. Ja kāda spēki ir pret sociālismu un ja kāda sociālistiska republika vēlas iet par kapitālismu ceļu, tad tā nav tikai šīs konkrētās republikas problēma, bet tā ir visu sociālismu valstu problēma. Es domāju, ka mums ir beidzot jātiek vaļā no šiem sociālistiem Eiropas Savienībā, jo šiem sociālistiem Eiropas projekts dara der perfekti. Das Wort hat jetzt für die Tālāk Eiropas nācijas un e, brīvības grupas vārdā Grafkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kad e, Merkels kundze pagājušajā nedēļā devās uz Turciju, tad e, Viņa tā kā runāja par eh, Turcijas eh, iestāju Eiropas Savienībā un par dažādiem citiem projektiem. Tas liek uz spēles visu Eiropas projektu un varbūt radīs jaunu Otomana impēriju. Iekšējo robežu atjaunošana Eiropas Savienībā ir tabū, par to runāt nedrīkst. Bet eh, aizmirsīsim cilvēktiesības jo šobrīd Eiropas Savienībā notiekošais un arī Turcijām notiekošais nav pieņemams. Turcija sadarbojas ar um, Islāma valsti. 13. 1913. gadā, kad, uh, viņi iesta, kad Turcija iestājās pret savu kristiešu kopienu, mēs šobrīd vēlamies šo valsti uzņemt mūsu vidū. Tas, ka sievietes eh, ir otrā eh, otrā plāna iedzīvotāji un bērnu tiesības šajā valstī netiek ņemtas vērā, tas mūs tā kā neinteresē. Mēs zinām, kas notiek um, kristiešu kopienās. Turki tur nogalina un izvaro cilvēkus, un tas ir islams, kuru mēs šobrīd uzņemam savā vidū. Islams šobrīd pārņem rietums, un es domāju, ka mums ir jāpārtrauc islāma iebrukums Eiropā. Turcija nedrīkst kļūt par Eiropas Savienības dalību. Tagad Dots kundze uzstājas pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Klausoties šī rīta debatēs, es eh, ceru, ka mēs saklausījām realistiskāku pieeju problēmām, ar ko saskars Eiropas Savienības valstis, kurām jārisina bēgļu un migrantu uh, problēmas. Es uh, Eh, ticu, ka daudz no viņiem eh, bēg no vajāšanas, bet jāsaka, Eiropas Savienības eh, valstu rīcība ir iegrūdusi neaizsargātākās personas kontrabandistu nagos. Tūstka kungs runāja par uh, uh, robežu stiprināšanu un sadarbību ar trešām valstīm, bet trešās valstis nevar mūsu vietā sargāt mūsu ārējās robežas. Uh, Junkerkungs norādīja, ka jāpalēnina nekontrolētā cilvēku plūsma. Tā jau ir uh, realistiskāka pieeja. Nu, vismaz tas ir daļējs risinājums, bet ir nepieciešama divēja pieeja - stabilitāte reģionā un uh, ekonomikas izaugsmas atbalsts. Bet uh, daži eh, šo šī rīta eh, komentāri eh, nav pieņemami. Un es atbildēšu Vēbera kungam. Apvienotā karaliste nav ekstrēmistu valsts, mēs esam līdzjūtīga tauta. Mēs palīdzam Sīrijas uh, bēgļiem. Mēs esam otra lielākā donora valsts uh, Sīrijas bēgļu krīzes kontekstā. Mēs arī palīdzam izpildīt šīm valstīm tūkstošgads attīstības mērķus. Un ir absolūti nepieņemam, ka komisijas priekšsēdētājs, uh, protams, mēs daudz dzirdējām daudz par Eiropas valstu solidaritāti un finansējumu, bet mēs neko nedzirdējām par Persijas eh, līča valstu iespējamo ieguldījumu situācijas atrisināšanā. Ir pienācis laiks, lai šīs valstis iesaistītos krīzes risināšanā, uzņemtos morālu atbildību par tās atrisināšanu, tāpat kā to darām mēs. Paldies! Paldies, un tālāk vārds Railkungam no Tautas partijas grupu. Jetzt ist an. Also, nochmal, Herrn Präsident. Nu, sākšu vēlreiz. Eh, Priekšsēdētā kungs, kolēģi un kolēģi, šī tiešām ir milzīga problēma. Tātad šī te eh, bēgļa jautājums, un tas nav apstrīdams. Taču Nu, nav jau jēgas visu laiku žēloties no rīta līdz vakaram par to, cik šī situācija ir sva, eh, grūta un kurš par to ir pie tā ir vainīgs un ko mēs pagātnē esam ne tā izdarījuši. Un, uh, ir, Svarīgi, lai tiktu pieņemti pavisam konkrēti lēmumi, tieši tā kā to izdarīja padomi. Mūsu pienākums kā politiķiem ir atrisināt problēmas, nevis par tām vienkārši runāt. Un es esmu pārliecināts, ka cilvēki runājot eh, par bēgļiem un domājot par to, kā tas viss eh, funkcionē, mums faktiski ir jādara tikai tas, kas ir pavisam normāli. E, man liekas, Eiropas e, politikai, e, politiķiem tieši tā būtu jārīkojas. Pārāk bieži, ļoti dažādās jomās mēs esam pārāk daudz runājuši par visām lietām, un tieši tāpēc arī notika samits svētdien. Pavisam konkrēti mums ir jāsanāk kopā, jāapspriežas tiem, kurus tas skar visvairāk Nu, protams, ka e, mēs visi nevarējām būt klāt, bet e, galu galā uh, risinājumi un priešlikumi ir pavisam konkrēti, kas varētu palīdzēt atrisināt problēmas un palīdzēt cilvēkiem. Un tieši tādēļ e, man šķiet, ka visiem iesaistītajiem komisijai, padomei, parlamentam ir jāstrādā e, pie tā, lai e, tiktu ap Eh, savākt nepieciešamie līdzekļi, izmaksāt ne, nepieciešamā nauda, stiprināt Frontex kapacitāti, lai uh, robežu apsardzes patiešām spētu funkcionēt. Mūsu rīcībā ir instrumenti, bet mums ir jānodrošina, lai tie darboties. Nu, tādēļ uh, paldies par paveikto, un es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Paldies! dragi colegi, vreau să vă spun înainte să-i dau cuvântul colegei Fajon. Pirms dodu vārdu mūsu kolēģei Fajonai, es vēlētos aicināt kolēģus. Lūdzu, ievērojiet jums paredzēto uzstāšanās laiku. Mēs esam ļoti aizkavējušies savā darbā un Uh, gan uh, mūsu viesiem, komisijas priekšsēdētājam Junkeram un padomes priekšsēdētājam Tuskam būs uh, arī jāuzstājas debašu noslēgumā, un tāpat 15. ir paredzēts jaunas debats. Es tādēļ lūdzu kolēģus ievērot uzstāšanās laiku. Tagad vārds Fajons kundzei. Godātie kolēģi, esmu apmeklējusi bēgļu uzņemšanas centrus pie Slovenijas robežas. Esmu eh, redzējusi desmitiem tūkstošu izmocītu nogurušu bēgļu, kas uh, veido nebeidzamu cilvēku plūsmu. Viņi uh, šķērso augstas uh, upes un Eh, ļoti cieši. Un eh, mums ir jāievēro solidaritātes starp Eiropas valstīm. Diemžēl eh, Eiropas Savienības līderi grauj šo solidaritāti. Ir nepieļaujami nosūtīt viņus uz neaprīkotiem uh, bēgļu centriem. Pēdējo dienu laikā Slovenijā ir ieceļojuši 80 tūkstoši cilvēku. Un mēs uh, nedrīkstam pieļaut, ka ksenofobija vēršas plašumā un mums ir jā. Ja jāpieņem lēmumi. Ja kāds nevēlas pieņemt lēmumus, tad ir jāļauj pieņemt lēmumi tiem, kuri to vēlas to darīt. Tagad vārds Legutko kungam. Uh, dod, dāmas un kungi. Eh, šeit, protams, eh, tiek minēti dažādi skaitļi, kas īsti nesaskan. Tiek prognozēts, ka 700 tūkstoši migrantu gaidāmi Eiropā, bet tāpat laikā Vācijā jau esot ieradušies 800 tūkstoši cilvēku. Un pēdējo dienu laikā katru dienu 5000 cilvēkus šķērso Uh, robežu, un tad arī vēl uh, skai, tā tad, ja visus šo skaitu saskait kopā, tad izrādās, ka 700 tūkstoši neatbilst patiesībai. Kanclere Merkele šai zālē teica, ka tuvāko gadu laikā 60 miljoni cilvēku pametīs uh, savas mājas nestabilos reģionos, meklējot labāku nākotni citviet. Uh, Priekšsēdētājs Tusks norādīja, ka tas, ko mēs tagad piedzīvojam, ir uh, pielīdzināms lielai tautu staigāšanai senos laikos. Un ja mēs dzirdām šos 60 miljonus, kas varētu ierasties Eiropā tuvāko gadu laikā, tad tā ir viena vidēja izmēra valsts, kas varētu izveidoties. Ko secināt no, uh, uh, par šiem skaitļiem? būtībā izskatās, ka politiķi cenšas slēpt problēmas nopietnību. Otrakārt, piedāvātie risinājumi ir neadekvāti. Treškārt, man rodas tāda nepatīkama sajūta, ka viss tiek darīts, lai uh, stiprinātu Eiropas Savienības varu pār uh, nacionālām valstīm. Uh, un netiek risināt šis lielākais izaicinājums, ar ko Eiropa saskars pēc otrā pasaules kara beigām. Šī stratēģija ir izgāzusies, bet tas ir tikai vājš mierinājums, domājot par to, ko nākotne varētu mums nest. Tagad vārds deprēkungam. Priekšsēdētāja kungs vispirms vēlējos uzteikt komisijas priekšsēdētāju uzteikt jūs par iniciatīvu, ko uzņēmāties, par tiem pasākumiem, kas ir uh, izlēmti, kad mēs redzam, ka ledainai upei ceļas pāri bēgļi, sievietes, bērni bet, uh, protams, ir viela pārdomām. Mūsu ārējā robeža ir mūsu kopīgā robeža, to jūs atgādinājāt, un šo kopīgo robežu ir jāpārvald kopīgiem spēkiem, bet Frontex nav adekvāts instruments tā pašreizējā formā. Tas ir tā kā, Frontex ir tā kā ubaks, kas ubago no dalību valstīm aprīkojumu, ekspertus, krasta, krasta apsardzes spēkus. Uh, ir eh, jābeidz eh, izlikties, ka mēs eh, kaut ko darām, ir būtībā jāpārskata šī organizācija, lai mums būtu kopīgi robežu apsardzes spēki Eiropai un kolektīvā vadība. Tālāk jūs norādījāt, ka ir jāved sarunas ar tranzītu valstīm, tur, nu, tā skaitā Turciju Turcija apgalvo, ka tā cīnās pret uh, islamistiem, bet tāpat laikā piecieš uh, šos kontrabandistus Bud Budrunas reģionā. Nu, uh, šīs pasākums ir diezgan riskants, jo um, mēs nevaram veikt uh, struktūrāls, bet tikai konjunkturāls pama, uh, pretpasākums no Eiropas Savienības puses. Paldies. Tagad vārds Guzman kungam. Kundzēs atvainojos. Mm. Uh, Slovenijas policija ir lietojusi astaru gāzi pret bēgļiem. Tā ir liberāļu valdība Slovenijā. Bet Ungārijā uh, tā ir ETP saimas partija, kas izmanto suņus robežu apsardzes uh, nodrošināšanai. Tāpat tika arī nošauts pakistānietis pie robežas Uh, uh, tas vissliktāk pret bēgļiem izturas Čehijas valdība, kura apzīmogo šos uh, bēgļus, līdzīgi kā tas tika darīts koncentrācijas nometnēs ar ieslodzītajiem. Mēs piedzīvojam absolūtu cilvēku tiesību neievērošanu mums ir jānodrošina, lai dažādas politiskās grupas izslēgtu no sava sastāva partijas, kuras pieļauj šādu rīcību, jo šīs uh, partijas grauj solidaritāti un mīda kājām cilvēktiesības. Tagad vārds Kellers kundzei. Nē, es atvainojos. Mums ir zilās kartīts jautājums, vai Albielas kundze at, ir gatavs to atbildēt. Jā, lūdzu. Mr. Peterle. Peters kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jārēģē uz uh, šo uh, pretenciozo, uh, tendenciozo izteikumu par manu valsti Sloveniju kā jūs eh, reaģētu uh, situācijā, kad ir izcēlies konflikts starp bēgļiem pašiem un mums bija jāiejaucas, lai novērstu šī konflikta tālāku izplešanos, un policija arī iejaucās un rīkojās. Yo creo que actuar de manera responsable es respetar. Es eh, Es ticu, ka ja mēs vēlamies uzņemties mums eh, pienākošos atbildību, tad mēs nedrīkstam izmantot asaru gāzi pret tiem, kuri bēg no kara reģioniem un no šausmām. Tās nav cilvēktiesības. Keller kundze, viena minūte lūdzu. Paldies! E, patiesībā es nemaz neesmu tik pārsteigta, e, kas notiks svētdien, un tas ir, e, tas ir tātad tādajādi man viedoklis atšķirās no Šulc kunga un citiem. Protams, visiem ir skaidrs, ka bēgļiem ir nepieciešama pajumta, ēdienas, ūdens, un beidzot mēs par to esam vienojušies. Tāpēc ceram, ka beidzot tas viss bēgļiem arī būs. Mani priecē arī tas, ka Ženēvas konvencija un tas šeit tika uzsvērts, ir saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem. Mēs tātad nevaram sūtīt atpakaļ cilvēkus uz Afganistānu, jo Afgāņi, cilvēki, kas ierodas no Afganistānas, Afgāņi tiek jau automātiski uzskatīti par bēgļiem. Tātad par Afganistānu mums šeit nevajadzētu vispār runāt. Tā nav droša vieta, uz kurien turpināt sūtīt atpakaļ cilvēkus. Uh, Ministru padomes eh, sēde svētdien pieprasīja, lai būtu godīga pārdalīšanas sistēma, lai bēgļiem būtu pieejams juridiskais eh, atbalsts, eh, un es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu ieviest tādu, tādu Eiropu cietokšņa izskatā. Paks kungs. Cienējamie kolēģi, Eh, runājot par eh, samita rezultātiem. Pirmkārt, eh, tas nonā, tā ir nonāks pie secinājuma, ka Eiropa nav pietiekami strādājusi pie ārējo robežu aizsardzības un ka kaut kas ir jādara šajā sakarā. Un nu, tas ir pozitīvs iznākums. Bez tam Eh, padome lēma arī par palīdzības pastiprināšanu Ziemeļāfrikas eh, valstīm, bet tas, manuprāt, ir diezgan e, naivi, nu, runājot par jaunu migrācijas politiku. Izskatās, ka e, Eiropa pavēru savas robežas ne tikai e, kā ar apdraudēto reģionu. E, iedzīvotājiem. Bet eh, mums nevajadzētu eh, lolot cerības, ka eh, situācija ir kaut kāda savādāk nekā tā ir patiesībā. Sēdētāji, samiti seko viens otram, bet bēgļu plūsma Eiropā tikai pieaug. Tagad Kalē Uh, tiek prasīts, lai iedzīvotāji pārceļas uz citām vietām, ja viņi saskaras ar agresīviem migrantiem. Tā ir šī migrācijas uh, Eh, šāds ir šis migrācijas haoss Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienība atsakās um, atkal sargāt savu valstu robežas. Un uh, no Valetas uh, samita mēs neko negaidām, jo tur būs runa par legālās migrācijas ceļu uh, veidošanu un migrantu aizsardzību. Tās Tie ir bezatbildīgi priekšlikumi. Mēs pieprastu tūlīt apturēt Schengenas vienošanās īstenošanu un atjaunot robežu apsārdzi uz nacionālām robežām un tā vietā, lai migrants ievietotu bēgļu centros, tos tūlīt būtu jāie, jāizraida. Tas būtu skaidrs signāls šiem bēgļiem, ka viņi pie mums netiek gaidīti. Paldies, Epitēlis kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāj kungs. Padomes pieņemtie un publiskotie lēmumi ir panikas vadīti. Eiropas vadītājs šobrīd ir pārņēmusi panika, jo nevienam nav skaidrs, ko darīt ar vaiprātīgo nelegālo imigrantu plūsmu, kas pārpludina Eiropu. Vienīgais, ko šis samits reāli izdarīja, ir uh, izmainīja Turcijas statusu kā iestāja valsts statusu, bet eh, Turcija ir eh, vainīga šīs daļēji, protams, šīs migrantu krīzes radīšanā. Turcija šobrīd neizpilda Kopenhāgenes kritērijus, un tā ļauj simtiem tūkstošu nelegālo imigrantu brīvi doties un ierasties Grieķijā kanclere Merkele piedāvāja Erdoganām 3 miljārdus eiro, lai tas kaut ko darītu. Viņš eh, tā kā nebija priecīgs par šo naudu, tāpēc, ka viņš gribēja daudz, daudz vairāk. Kas vispār notiek? Nākamais. Diagnozom, kuram powiedział pan przewodniczący Tusk. Paldies, prieksēdētāji kungs, saka Gržiba kungs. Pilnībā piekrīt Tuska kunga ievadvārdos teiktajam. Uh, Migrācija ir izmainījusies, pie tam ne tikai izmainījusies pati, bet izmainījusi arī Eiropas Savienību, izmainījusi Eiropas Savienības eh, politisko saturu un izmainījusi attieksmi dalību valstīs. Ja šobrīd eh, lēstais migrantu skaits ir pareizs, tad uh, migranti mums visiem sagādās problēmas, un visas valstis saskarsies ar šo problēmu risināšanu. Tomēr uzskatu, ka ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība ir vienojusies, ka mums ir jāpalīdz migrantiem to izcelsmes valstīs. Tas attiec gan uz tuvējiem austrumiem, gan arī uz Āfriku. Ļoti labi, ka esam par to vienojušies, ka vienojušies par to, ka Eiropas galvenajai prioritātei ir jābūt robeža aizsardzībai. Mēs nevaram palīdzēt tiem, kuri jau ir ieradušies Eiropas Savienībā, ja mūsu ārējās robežas ir tik ārkārtīgi caurumiem pilnas, jo robežu gandrīz neeksistēšana ir savu veidu papildus pievilināšanas faktors tiem, kur no Sīrijas to vien gaida, kā doties uz Eiropu. Viens miljards eiro šobrīd ir atvēlēts eh, migrantu krīzes risināšanai tuvējos austrumos. Vai ar to pietiek? Nepietiek. Mums vajadzētu vairāk eh, palīdzēt Turcijai, kurā ir ieradušies miljoniem bēgļu. Iespējams, ja mēs eh, palīdzētu Turcijai daudz vairāk, tā varētu darboties kā savu veidu buferzonu tā migrantu plūsmai, kas šobrīd dodas taisnā ceļā uz Eiropu. Mums ir jārisina arī situācija Sīrijā, vismaz jāmēģina. Bet šajā darbā e, sadarbība ar apvienotajām nācijām un citām starptautiskajām organizācijām ir ļoti svarīga. Jums vēls uzdot zilās kartiņas jautājumu, Gžibakungs. Yes. Okay. Jā, lūdzu, lūdzu. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr! Ön... Paldies, Prieksēdētāja kungs, paldies, ka man devāt šo iespēju. E, jūs izvairījāties no konkrētiem skaitļiem, bet man ir jautājums, vai jums ir konkrēti skaitļi, vai jūsu rīcībā ir konkrēti skaitļi vai aplēses, cik daudz migrantu ir Eiropā, cik daudz no šiem migrantiem atbilst bēgļu status kritērijiem un cik daudz ir tādu, kurus mums vajadzētu aizsūtīt atpakaļ uz to izcelsmes valsti pēc iespējas ātrāk? E, godātais kolēģi, atbild Gžiba kungs. Jā, nepieminēju uh, skaitļus, nepieminēju kādus konkrētus, e, konkrētas nācijas vai tautības, es tikai runāju par migrantiem, ne par ekonomiskajiem vai bēgļiem. Ja mums būtu normāla bēgļu reģistrēšanas sistēma, tad tas viss būtu skaidrs, bet šobrīd mēs nezinām neko. Uh, Skaidrs ir viens, ka līdz septembrim Eiropā pilnīgi noteikti ir ieradušies 700 tūkstoši cilvēku, bet eh, šo bēgļu tāda statusa pārskats vēl ir jāveic. Komisija jau teica, ka mums būs nepieciešama eksperta palīdzība, kas mums ļaus labāk izvērtēt un novērtēt, kas ir šie migranti un kāda viņi ir. Flekenšteina kungs. Eh, Priekšsēdētāji kolēģi, Nu, runājot eh, par uh, samita rezultātiem un uh, komisijas teikto, es uzskatu, ka mums ir jāturpina sadarbība ar Turciju. jo gal galā viņi palīdz mums kopēji risināt problēmu ar Sīrijas bēgļiem. Lai uzlabotu uh, situāciju bēgļiem, humanitāro situāciju mums. Uh, vienmēr būtu jāatcerās par uh, vērtībām un uh, morāli, jo uh, no vienas puses uh, tas neatrisinās problēmu pašu par sevi. Un mums ir jācenšas sadarboties arī ar uh, ASV un ar Teherānu un arī ar uh, Krieviju un tikai pragmātisku mm, pieju realizējot. Mēs to panāksim, Mārijas kungs. Paldies! Pagājušajā nedēļā par spīti vētrām un tam, ka tuvojas ziema, Lesbas salā ir ieradušies tūkstošiem jaunu bēgļu. Par spīti tam, ka uh, salā dzīvo eh, tikai 75 tūkstoši iedzīvotāju, bēgļu skaits jau ir pārsniedzis to. Un, eh, ja mēs skatāmies uz eh, tām uh, kvotām, kurām piekritas Eiropas uh, padome, tad mēs jau sen uh, esam uzņēmuši vairāk bēgļu nekā tika ņemts vērā sadalot šīs kvotas, un tas ļoti negatīvi ietekmē uh, Grieķiju, un Grieķiju nevar pārvērst par milzīgu bēgļu nometni, un ir jāsaprot Junker kungs, ka aizstāvot jū, un sargājot uh, jūras robežu, tas ir Grieķijas pienākums, uh, suverēns valsts pienākums Mums, mums ir jābeidz uh, atbalstīt Turciju, jo viņi uh, atbalsta kontrabandas tīklus. Uh, tālāk nākošais runātājs Vaigla kungs. Eh, jā, samit rezultāti ir ļoti liederīgi, bet man nepatika jūsu kritiskais eh, tonis attiecībā pret valstu vadītājiem, kas atrodas Balkānu maršrutā. Šeit vajadzētu drīzāk eh, kritiski runāt par visiem, par visu valstu vadītājiem, jo iznāk, ka šīs te robežas valstis par simt procentiem mm, lielāku spiedienu pacieš nekā tās spēja Eh, Slovenija ir ļoti maza valsts, un tā ir Balkānu maršrutā, maršrutā, eh, kurā mūsu valstī ierodas eh, tūkstošiem bēgļu, kas šis skaits jau ir pārsniedzis jau desmit tūkstošus, un šī nav dabas radīta katastrofa. Šī ir katastrofa, kas ir radusies politiķu pieņemto lēmumu rezultātā. Un cilvēku masas, kas ierodas šeit no um, sarežģītām karu plosītām valstīm. Eh, pie mums ir ieradušies šādi bēgļi arī agrāk. Mēs esam uzņēmuši dažādu eh, reliģiju pārstāvis, pārstāvis no dažādām valstīm, bet šobrīd Eiropa ir mainīsies. Mums ir eh, jāsaglabā savas vērtības, bet, lai to izdarītu, mums ir jārīkojas. Un tas ir jādara valdībām, tas ir jādara nevalstiskām organizācijām. Mums ir jāievēro solidaritātes principi. Uh, Eh, jābūt tolerantiem, jārisina politiskās problēmas tuvajos austrumos, iesaistot visi interesētās puses un tālāk papadimulis kungs. Liels paldies priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāja kungs, padoms priekšsēdētāja kungs. Ir eh, vienreiz pienācis laiks pāriet no vārdiem uz darbiem, bet es redzu visu laiku tikai atlikšanu eh, pat to lēmumu gaismā, ko mēs esam pieņēmuši. Mums ir nepieciešama dzīvotspējīga Eiropas pieeja, un tā ir jābūt cilvēciskai savā būtībā, lai tiktu galā ar šīm bēgļu plūsmām. Ja mēs to neizdarīsim, tad tas galu galā apdraudēs visu Eiropas apvienošanas uh, procesu. Un, uh, mēs redzam, ka pieauga uh, fašistiski un ksenofobiski noskaņojumi, bet ir pilnīgi skaidrs, ka mana valsts, Grieķija viena, nevar izturēt šo te uh, slo, slogu. Uh, mēs ciešam visvairāk, un jūra, uh, vidusjūra arvien vairāk pārvēršas par kapsētu, un tagad, kad mēs atgriežamies pie Dublinas divi, uh, un skatāmies, kā tā darbojas vai nedarbojas, un paskatāmies uz Eiropas misijām un centieniem pārtraukt konfliktu Sīrijā. Jautājums ir, kad mēs strādāsim eh, pie stabilitātes pakta. Paldies, tālāk Lunāče, Lunāčekas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir eh, prieks eh, vērsties pie Junkera kunga un E, ir jāsaka, ka ir labi, ka e, uz sarunu galda ir e, liktas Eiropas nākotnes jautājums. Un, protams, ir skaidrs, ka ir kopēji jārisina jautājumi, bet, nu, nevienmēr tas tā notiek ir jāsadarbojas arī ar valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Šo situāciju mēs, piemēram, redzam eh, Balkānu eh, situācijā. Un ir jāpanāk, lai dalību valstis pildītu savus eh, solījumus. Līdzekļi, nauda, jā, protams, bet arī atbilstošo apstākļu nodrošināšana bēgļiem. Uh, Un, uh, Tuska kungs, eh, tas ir jūsu uzdevums uh, panākt, lai dalībvalsts to izdarītu. Jā, un mūsu uh, patvērumu sistēmas uh, normu uh, ievērošana arī dzēn runātāji tiek pārtraukta un vārds tiek dots Kastaldo kungam. Priekšsēdētāji, mēs tā tad. Uh, pilsēta liesmo, bet uh, vadoņi vēl tikai runā, un to mēs šobrīd arī piedzīvojam. Šī izmisušo cilvēku traume turpinās, viņi meklē patvērumu. Uh, un uh, desmitiem tūkstoši cilvēku ierodas katru mēnesi Horvātijā, ir jāstiprina Frontex, bet tāpat laikā ir jāvēršas pret kontrabandistu tīkliem ir uh, jāveido Eiropas patvērums sistēma ar legāliem uh, iebraukšanas kanāliem. Mums ir jāpārskata Dublina, jāapstiprina Dublina divi, jāpārskata mūsu uh, īstenotā politika Āfrikā un arī Sīrijas krīze jārisina. Mums jārisina problēmas cēloņi. Uh, jāuzlabo situācija Āfrikā. Jā, mēs vedām sarunas ar Erdoganu, ar viņa režīmu. Un Ferhofštāt kungs reālā problēma jau nav Webera kunga uh, izteikumi par dažādām uh, grupām grupām, bet jāsaka, ka mums šeit ir kara grupa un nevis demokrātijas grupa. Un kamēr mēs runājam, Āfrikā plosās ugunsgrēks, un arī mēs tagad jūtam šo uh, liesmas dvēsmu. Paldies! Nākamais runātājs Annemann kungs cik tālu cinisms var turpināties. Junker kungs slavē Merkeles kundzi eh, par eh, īstenoto migrācijas politiku, bet mēs vairs netiekam galā. Un Uh, Eiropas pilsoņi saprot, ka šī savienība ir nedemokrātiska, ka pilsoņu viedoklis netiek ņemts vērā. Un jūs uh, cilvēkus uh, uztverat kā preces un pret viņiem tā arī izturaties. Šī ir dziļākā krīze mūsu vēsturē pēc kara un tagad Eiropas Savienība ir ieņēmusi pilsoņu vietu un Portugālē mēs piedzīvojam īstu valsts apvērsumu. Jūsu īstenotā politika, šantāža un manipulācijas uh, um, migrācijas jomā tā vairs nav demokrātija. Paldies tagad vārds Papadakis kungam. Paldies priekšsēdētāji Eh, šī situācija apdraud gan migrantus, gan Eiropas eh, Savienību. Šīs eh, mini-samits, nu, Grieķijas valdība apgalvo, ka ir novērsts tas sliktākais variants, bet kas tad tagad notiek? Tiks veidots milzīgs koncentrācijas nometnes šiem migrantiem, un tad viņi tur uh, tiks uh, turēti, kamēr tiks uh, panākt vienošanās par Dublinas pārskatīšanu. Un būtībā cilvēki tiks sūtīti atpakaļ uz valstīm, kurās plosās karš pretrunā ar Eiropas Savienības principiem. Mēs redzam, uh, tas, ka cilvēkus tagad uh, zen pāri robežām kā aitu barus. Mums ir jāpalīdz bēgļiem, bet nevis vienkārši jāpiekāpjas kapitalistisko monopolu prasību priekšā. Paldies, tagad Lamasurkungs. Priekšsēdētāja kungs pietiek mūsu bezspēcība, uh, mūsu liekulība, tas viss ir jāpārtrauc. Migrācijas plūsmas joprojām turpinās pāri pie mūsu robežām un izrādās, ka Eiropas Savienība netiek galā ar krīzēm. Tā ir pārvaldības problēma. Mēs uh, apsolījām uh, pārtraukt klimata pārmaiņas līdz 2040. gadam, to mēs varam, bet uzņemt šos bēgļus pie mums, to mēs nespējam, mēs šo haotisko krīzi pārvaram, pārvaldām haotiskā veidā. Tālāk šie finansiālie solījumi 5 miljārdus klimata pārmaiņu apturēšanai mēs atradām, bet Eiropas Savienībai nav līdzekļu, lai finansētu robežu apsardzes spēkus. 2016. gada budžets drīz tiks apstiprināts, bet tajā trūks līdzekļu. Visi ir, uh, uh, protams, gatavi uzņemt bēgļus, tiem palīdzēt, bet neviens naudu negrib dot ne lielās, ne mazās valstis. Trešā mācība - politiskā liekulība visās mūsu valstīs, visos līmeņos, visās politiskajās grupās visi te sacenšas skaistās runās par vērtībām, par jūdu kristiešu vērtībām, gaismas laikmeta Eiropas vērtību aizsardzību visās valstīs, cilvēktiesību nodrošināšanu. Bet vēlēšanu runās un pēc tam vēlēšanu iecirkņos šies uh, šo vērtību aizstāvi pilnīgā vienaldzībā ļauj cilvēkiem, sievietēm, bērniem uh, salt un būt izsalkušiem tikai tādēļ, ka viņi nāk no citām valstīm, viņi nav mūsēji. Un paldies, Junker kungs, par jūsu skaistiem vārdiem. Blue cards. Avem doi colegi care... Tagad e, ir Lamas un kungam divi kolēģi izteikuši vēlēšanos uzdot zilās kartītes jautājumu, bet diemžēl tas mums nav iespējams, jo mūsu laiks ir ļoti ierobežots un mums jāturpina debats, bet ja jūs piekrītat, tad Lebretona kungs, Frunzuliks kungs, jūs piekrītat. Liels paldies! jums. Es saprotu, ka tas nav taisnīgi, bet mums tomēr jāvienojas par kompromisu un tādēļ vārds Sipels kundzei. Eiropas Savienība ir brīvprātīga savienība, bet dalība valstis apņemas uh, dalīties savā suverenitātē un uzņemties kopīgu atbildību bet, eh, diemžēl, tas vienmēr aizmirstas un ir vilinājums slīgt nacionālā egoismā. Bet ir tāpat laikā bēgļiem jānodrošina visā Eiropas Savienībā legāli iespēja pieprasīt patvērumu. Tāpat ir eh, jādomā par uh, reālām bēgļu uzņemšanas kapacitātēm. Dalība valstīm ir jābūt gatavām uh, uzlabot bēgļu situāciju. Tāpat būtu ļoti labi arī nodrošināt uh, taisnīgas nodokļu sistēmas. Nacionālie egoismi nav nekāds risinājums. Dalību valstīm ir jādarbojas kā solidārai Eiropas Savienībai. Paldies. Tagad vārds Stīvens skundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Vienīgais eh, mini samita rezultāts ir tāds, ka Eh, Balkānos eh, ienākošo bēgļu eh, sadalījums ir palielinās par simts tūkstošiem, bet migrantu plūsma turpinās. Viņi jau nav organizēti. Komisija šobrīd vēlas tādu īslaicīgu risinājumu, nedomājot par nākotni, un tāpēc ir parādījies šis priekšlikums. Mēs absolūti nedomājam par to, kāds būs ilglaicīgas sekas, un pilnīgi netiek ņemta vērā nedz Eiropas, nedz starptautiski likumi. Mēs nedomājam par to, kur šie cilvēki dzīvos, un nedomājam par to, kas notiks ar šo miljonu cilvēku, kuri jau ir ieradušies Eiropā. Turcija patiesībā izmanto e, viņu, viņu valstī esošos migrantus, lai uzspiestu vai vismaz mēģinātu uzspiest Eiropai vīzu liberalizācijas režīmu. Uh, Mums ir labāk eh, jāuzrauga mūsu ārējās robežas, bet eh, šķiet, ka Eiropa nevēlas tās aizsargāt. Es domāju, ka mums beidzot ir jāuzņemas eh, morāla atbildība un jāpārtrauc šo ekonomisko migrantu plūsmu. Ziberkundze lūdzu. Da União Europeia e do Conselho Europeu, a máscara da solidariedade caiu definitivamente. As conclusões. Jā, uh Vai tiešām ir tā, ka solidaritāte Eiropā ir beigusies visas uh, šīs uh, sanāksmes ir uh, tādas, kur runā par to, kā efektīvāk izraidīt bēgļus, kā īstenot represijas pret nevēlamiem viesiem un uh, kā nodrošināt ne nelegālo imigrantu atpakaļ nosūtīšanu, kā viņus arestēt. Nu, būtībā pret migrantiem izturs kā pret noziedzniekiem. Un Čehijas republikā arī izskan protests pret tur notiekošo tūkstošiem migrantu uh, tiek uh, izraidīti, pret viņiem vēršas militārā veidā. Nu, kas vispār šai valstī notiek, rodas tāds jautājums. Paldies, tagad Žolī kundzē vārds. Priekš, komisijas priekšsēdētāja kungs, uh, Eiropadomas priekšsēdētāja kungs. Uh, 11. un 12. novembrī Valetā notiks migrācijas samits, bet nemānīsim sevi. Uh, ek šī jautājuma par legālu migrācijas kanālu veidošanu vai par ekonomiskiem risinājumiem būs atkal iespēja kaulēties dažādām valstīm, tāpat laikā, kad noteiktas dalību valstis neatlaidīgi militarizē robežas un tajās valda autoritāri režīmi Un, eh, ja mēs savu robežu aizsardzību uzticēsim citiem, tas jau neapturēs eh, šo cilvēku kontrabandu, šo cilvēku ciešanas risinājums būtu legāli migrācijas ceļi, un mums ir jārīkojas steidzami, lai novērstu šīs drāmas, mums ir jāmaina mūsu politika un jābalstās uz solidaritāti. Paldies, tagad vārds Mahas kundzei. Uh Eh, dámy a pánové, když slyším závěry. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, lasīju padomu secinājums un daudzi no šodien runā, runājošajiem jau teica. Eiropas galvenā problēma ir viltus humanitārisms. Tie, kuri atbalsta bēgļu ierašanos no Sīrijas un Libānas, vai jūs tiešām uh, vai jūs tiešām domājat par reālo cilvēku labklājību? Vai jūs esat ieinteresēti, lai Eiropā ierodās arī teroristi, vai jūs to tiešām uzskatāt par humanitārismu? Padomas secinājumos ir rakstīts, ka ir jāstiprina Eiropas ārējo robežu aizsardzība. Bet eh, atcerēsimies, ka bija tādi deputāti, kuri toreiz, kad bija jābalso par robežu stiprināšanu, balsoja pret. E, parlaments e, iestājas pret šo viltus humanitārismu. Vilimska kungs nākamais. Cienījās dāmas un kungi. Cilvēku ieceļošana no uh, Āfrikas kontinenta uz Eiropu parāda, kādas pārmaiņas var notikt reģionā. Mums būtu jānodrošina aizsardzība un palība e, šiem cilvēkiem. Un tas būtu jādara Eiropas e, Savienībai sadarbojoties kopā. Taču iznāk, ka e, mēs te drīzāk uzvedamies tā kā tādas muļķīgas vistas kas skraida apkārt kladzinot un neko nedara. Un, uh, ja mēs paskatāmies uz Merkels kundzi, kas visu laiku mm, stāsta visiem, ka visi šeit ir gaidīti un aicināti, un tāpat laikā arī uh, Austrijas kanclers, viņa abi ir atbildīgi par šo situāciju. Nākamais Gonzāles kungs. Priekšsēdētāja kungs. Mēs ļoti, ļoti lēnām uh, ri, mm, rodam risinājums uh, šai te mm, milzīgai humanē krīzei. Bēgļu krīze kļūst uh, par tādu institucionālu krīzi dalību valstīs. Uh, Dalībvalstis neievieš komisijas eh, piedāvātos pasākums, mēs nestrādājam pie kopējas eh, patvērumu politikas un mēs gal galā necīnāmies eh, pret uh, krīzes cēloņiem. Un uh, mēs nenodrošinām ārējās robežas un ceram, ka kāds cits atrisinās mūsu uh, problēmas. Un mēs nepārtraukti kritizējam citus par to, kas e, nav kaut kur izdarīts un tā tālāk. Eiropas Savienība mm, šķiet, ka nespēja atrisināt problēmu. Jautājums, kāpēc mēs esam tik ļoti lēni e, meklējot risinājumus. Un e, šis lēnais temps tikai pastiprina eiro skepticismu un uh, Krīze, kas sākās kā humānā krīze, kļūst par eh, patiesu politisku krīzi. Ko tad Eiropas Savienība vēlas panākt šajā situācijā? Vai mēs vēlamies, mēs nevēlamies, lai būtu vairāk bēgļu, eh, bet te pašā laikā vai iesaistāmies pamat uh, problēmu risināšanā valstīs, no kurām bēgļi nāk. Karš eh, ir tas, kas eh, liek šiem cilvēkiem bēgt, un eh, gal galā karš Sīrijā ir karš arī pret Eiropu. Kamēr mēs to nesaprotam, mēs bēgļu krīzi neatrisināsim, arī problēmas, kas ir saistīts ar um, Eiropu. Mēs gal galā esam vienā fronts pusē. Tālāk Vaizenholzer kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par šo komisijas iniciatīvu. Un e, šajās e, nedēļās e, esmu sekojis situācijai Balkānu maršrutā. Un šeit es esmu redzējis nelaimīgus, sātrauktus cilvēkus, redzējis to, cik ļoti lēns ir šis process. Un uh, esmu redzējis šos tūkstošus cilvēkus, kas uh, ceļo pāri robežai, eh, un mums ir uh, jāsamazina vai jāstājas pretī šai notikuma attīstībai. Un jāsaka, ka hotspotu vai karsto punktu darbība uh, šajās uh, Balkānu robežu pārējais uh, punktos ir jāuzlabo, un kopā mēs to varam izdarīt. Mulțumim! Paldies. Tālāk Škripeka kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs. Viena no prioritātēm šajā krīzē ir ārējās robežas aizsardzība. Efektīvas sadarbības piemērs varētu būt kopēju eh, vienību izvietošana uh, Uh, uz ārējām robežām. Uh, atbalsts Ungārijai bija jāsaņem ātrāk, arī uh, Turcijas būtu jāatbalsta vairāk. Turcija vēlas pātrinātu vīzu atvieglošanas procesu, bet viņi nepilda kandidāta uh, valsts izvirzītās prasības. Un tagad uh, mēs mainām attieksmi pret Turciju, jo vēlamies ierobežot uh, migrantu plūsmas. Bet gal galā mums ir jāvadās pēc tā, vai Turcija izpilda attiecīgos iestāšanās kritērijus vai ne. Sakorovs kundze, priekšsēdētāji, es tikai domāju, cik ilgi padome un komisija turpinās diskutēt, kā mm, risināt šo, par to, kā risināt šo humāno krīzi. Mēs redzam, kā tā attīstās, to mēs redzam plašsaziņas līdzekļos. Uh, Uh, svētdien notika Mino minisamits, kur atkal tika runāts par uh, bēgļiem, un uh, šis ir izšķirošs jautājums par Eiropas nākotni. Tagad Vācija krei, cenšas Eiropas dienvidu valstis un konkrēti Grieķiju pārvērst par milzīgiem koncentrācijas uh, milzīgām koncentrācijas nometnēm, bet šāda rīcība destabilizē uh, visu Eiropas Savienību, tā ierobežo Grieķijas valsts suverenitāti. Un uh, tagad mēs redzam, uh, visa pasaule redz, cik nestabili ir Eiropas pamati. Ja nekas nenotiks, tad uh, vairs nebūs Eiropas nevienam no mums. Atkins Gustafsons kundze. Pitēlas kungs šeit runāja par uh, vīrusu un pēc tam Šulc kungs uh, runāja par to, ka nepareizi ir aizstāvēt nacionālās intereses. Es esmu šeit ievēlēta, lai aizstāvētu Britu nacionālās intereses. Mēs uzskatām, ka mūsu intereses šeit netiek garantētas. Un, uh, arī Luksemburga tagad runā arī par migrācijas krīzes risināšanu, bet neviens jau neklauvē pie Luksemburgas durvīm meklējot patvērumu. Un krīze arī Kalē turpinās. Tagad to skaits jau ir sasniedz 6000, to ir divreiz vairāk. Priekšsēdētājs uh, Eh, diemžēl nav nodrošināts tūkojums franču valodā, runātāji saka, es turpināšu, man jau klausās uh, angļu valodā. Tātad lielākā daļa šo tā saucamo bēgļu ir ekonomiskie migranti, un kalē viņi cenšas ielausties uh, eh, Lamanša tunelī. Vairākums ir agresīvi jauni vīrieši. Un tāpat uh, policija nedeportē šos cilvēkus, netu, necenšas viņus atturēt, un tādēļ šajā vietā arvien vairāk uh, uz, uh, sapulcēs cilvēku. Un uh, runātāji arī atsakās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu. Priekšsēdētāji saka, no jums neko citu arī nebija gaidījis. Tagad vārds jā, es atvainojos, Broka kungs, dialogs uh, notika starp mūsu godāto kolēģi un britu vēlētājiem, kā viņa to arī pateica. Tagad vārds Gardīni kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Kā itāliete es gribētu teikt, ka Itālija tā kā ir, uh, situācija Itālijā ir aizēnota šajās uh, diskusijās par milzīgām humanām problēmām, ar ko mēs saskaramies. Man ļoti iespaidoja uh, priekšsēdētāja Junkera teiktais uh, par to, ka mūsu resursi nedrīkst būt ierobežot, mūsu solidaritāte nedrīkst būt ierobežota Eh, mums ir steidzami jārīkojas, mums jāpilda mūsu saistības. Bet tāpat laikā solidaritāte bez eh, robežām tā tomēr nav eh, atbildīga pieeja, un tas varētu būt trieciens uh, visai Eiropas Savienībai. Mēs runājam par steidzamu situācijas risinājumu, bet mums jādomā arī par tālāku nākotni, par valstu stabilitāti uh, un tā stiprināšana, lai migranti varētu palikt savās izcelsmes valstīs. Mums ir jāsniedz atbalsts un jānodrošina stabilitāte un jānodrošina sistemātiska evakuācija tajos uh, rajonos, kur E, plešas tuksnesis, bet e, šajās debatēs nekas nav tik, e, tika runāts par kultūru. Un kāds uh, itāļu kultūras darbinieks jau 60. gados, uh, kā gaišreģis uh, runāja, mēs redzam, ka cilvēki nāks pie mums, viņi būs miljoni un uh, uh, tie būs uh, kā tatāri, un būtībā iznāk ar šis uh, rakstnieks jau 60. gados ir paredzējis to, ko mēs šodien piedzīvojam. <clears throat> Köszönöm, elnök úr! A nyugat-balkáni... Paldies! Nākamais runātājs Nīdermillers. Tātad uh, 17 punkti, kas tika apstiprināti samatā par Balkānu maršrutu, apliecina, ka Eiropa spēja būt solidari, solidāra un darboties. Un tāpat laikā egoistiska politika ir lemta neveiksmai. Svētdien tika lemts tikai par pirmajiem soļiem, kas mums jāspēr Mums ir jādomā ne tikai par robežu kontrolas operācijām, bet jādomā arī par uh, bēgļu ātru integrāciju. Es runāju par integrāciju, nevis par piespiedu asimilāciju. Mums šiem cilvēkiem ir jāmācā mūsu valodas, un, lai uh, to visu paveiktu, ir nepieciešams daudz naudas. Mums nevajag radīt bē, baiļu gaisotni, mums ir kopīgiem spēkiem jāveido integrācijas politika. Uh, ja Eiropas Savienībai nebūs vienots integrācijas politikas, tad mēs nevarēsim sasniegt iecerētos rezultātus. Paldies, tagad vārds Galas kundzei. Paldies, prieksēdētāja kungs, eh, godātie kolēģi. Šī migrantu un migrācijas krīze pēdējos mēnešos visu laiku ir mūsu galvās, sirdīs un plašsaziņas līdzekļos, bet mēs joprojām neesam vienojušies par to, ko darīt. Mums ir nepieciešami inovatīvi risinājumi un priekšlikumi un atbildīga rīcība, lai mēs spētu izrādīt solidaritāti, bet reālu solidaritāti reālā dzīvē, mums ir nepieciešams beigt runāt, mums ir nepieciešams e, pārtraukt šo atvērto robežu politiku, un galvenais mums ir jābūt godīgiem attiecībā pret to, kas notiek. Uh, Svētdienas samits skaidri parādīja, ka ja vien mēs skaidri nenosauksim un nesapratīsim, kas ir jādara, viss mēs situāciju vairs nespēsim kontrolēt. Šobrīd tā saucamais Balkānu ceļš ļoti labi parāda, ka mēs vairs to nespējam kontrolēt, bet eh, viss kļūs vēl ļaunāk, ja mēs neko nedarīsim. Ir pienācis pēdējais brīdis, lai mēs skaidri paprasī, paskatītos acīs tām problēmām, kas Eiropu ir pārklājusi kopš eh, vasaras, un Ungārijas, ārlietu, Ungārijas eh, prezidentam ir taisnība, kad viņš apgalvo, ka mums ir jāaizsarga Eiropas ārējās robežas un jānošķir patvērumu meklētāji no tikai un vienīgi ekonomiskajiem bēgļiem. Uh, migranti nevar izvēlēties, kur viņi dzīvos un kur viņi pieprasīs patvērumu. Mēs nevarēsim atrisināt šo Eiropas problēmu, ja mēs neaizsargāsim Eiropas ārējās robežas. Mums ir skaidri jāpasaka, jā, Eiropā var ierasties, bet tikai tik un tik daudz cilvēku. Schengen, kas ir viens no Eiropas labākajiem un lielākajiem sasniegumiem, šobrīd sāk ļodzīties. Uh, Šobrīd eh, miljoniem bēgļu Turcijā, piemēram, gaida iespēju atgriezties eh, savās izcelsmes valstīs un ciematos, bet par to mums ir jārunā. Paldies, saka prieksēdētājs. Paldies. Eh, burtiski pāris momentu. Es vēlējos pateikt, ka šī Tātad eh, jau pirms simts gadiem šis ceļš tika izmantots eh, armijas vajadzībām. Tas ir ceļš. Paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, saka Garsija Peres. Mums ir jārīkojas nekavējoties. Šeit jau cilvēki pieminēja liekulību, mēs runājam, runājam par solidaritāti, bet tāda deputāta, kur valdības krīzes sakārtošanai nedara neko, tieši šādi deputāti viskaļāk bļauj par solidaritāti. Piemēram, vakar um, mūsu valsts premjerministrs apgalvoja, ka uh, pirmie 50 bēgļi, kuri ieradīsies, tiem tiešām tiks piedāvās tas un tas. To pateica Orbán kungs vai tas ir pliķis sejā vai vienkārši skaļa ņirgāšanās, neskatoties uz to, ka viņš skaidri ir izteicies pret migrantiem un bēgļiem, mēs nevaram neņemt vērā šos eh, cilvēkus, kuri vienkārši klaji ņirgājas par simtiem tūkstošu bēgļu. Nākamā šūica skundze. Paldies! Es e, esmu horvātieta, un mana situācija ļoti lielā mērā uztrauc, bet vēl vairāk man uztrauc nacionālais egoisms un Eiropas kohēzijas sašķobīšanās. Svētdiena samitā piedalījās arī visu Balkānu valstu vadītāji. Junker kungs um, tur nebija, bet e, kāpēc šo valstu vadītāji nevarēja tikties savā starpā? Tikai tāpēc, ka problēma ir ārpus eh, Balkāna valstu risināšanas iespējām, tāpēc ir svarīgi, lai mēs aizsargātu Eiropas ārējās robežas. Gonzales kungs jau ir teicis, ka Eiropas ārējās robežas ir jāaizsargā, un ja mēs problēmu nerisināsim saknē, tad migrācijas, pro, migrācijas krīze Eiropā turpināsies. Mums ir jāpalīdz arī Turcijai tās cīņā pret migrantu plūsmu Hals turpinās, ziema nāk, augstums tuvojas, un dalību valsts nevarēs šīs problēmas sakārtot un atrisināt vienas pašas. Ja mēs neko nedarīsim, šis kaus pāraugs šausmās. Tas ir mūsu politiķu uzdevums, jo iedzīvotāji to no mums sagaida šo problēmu atrisināt. Uh, Es vēlētos uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir izprast, ka šī bēgļu krīze var sašķobīt visas Eiropas pastāvēšanu. Morais kungs, Morais kungs, prieksēdētāji kungs, jā, mēs tiešām neizprotam līdz galām situācijas nopietnību. Un, lai arī kāda būtu mūsu politiskā pārliecība, mēs nevaram uh, Eiropu Eiropas eh, glābšanas labā neko darīt. Komisāri pēc eh, kom, augstā pārstāvra mums tiksies pēc balsojuma un ir ļoti svarīgi, lai pārliecinātu Rietumbalkānu valstis kaut ko darīt. Komisijai tas izdevās knapi knapi, bet tomēr šobrīd cilvēki cieš. Esam pārliecināts, ka mēs redzēsim eh, vēl lielākas ciešanas, bet Eiropas parlamentam ir kaut kas jādara. Mums ir jābeidz runāt, mums ir jāpiesaist adekvāti finanšu instrumenti, mums ir jāveido šīs vienas pieturas pārdales aģentūras, kā arī pārdales un bēgļu uzņemšanas centriem ir jābūt daudz labāk sagatavotiem un nodrošinātiem. Mums ir jāturpina darbs, un turvākajās nedēļās tas arī turpināsies. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamais Kefalo Janis kungs, vienu pusotru minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētā kungs. Eiropas samits, visu Eiropas vadītāju tikšanās, ļoti svarīgs moments, jo tajā it kā tika noteikti virzieni, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas ierodas Eiropā no Balkāniem. Uh, Ko darīt Ungārijai, ko darīt Austrijai? Un eh, šajā samitā tika pieņemti vairāki, vairāki lēmumi, piemēram, Grieķija papildus eh, uzņēmis 50 tūkstošus un eh, Turcijā tiks izveidotas tā saucamās pirmās pieturas aģentūras. Nākotnē, esmu pārliecināts, būs cilvēki, kuri saņems e, valdības maksājums, lai savās mājās e, izmis, izmitinātu bēgļus. Bet e, kāpēc mēs nerunājam par un ar Turciju? Mums uh, ir jāiesaist šajā procesā arī Turcija. Mums nav vienošanās ar Balkānu valstīm. Mēs tādi kā vēlētos redzēt Mēs zinām, ka arī valetā ir paredzēts organizēt samitu. Mēs visi tā kā cenšamies, bet rezultātu nav. Libāna un Jordānija arī neko nedara, un bagātās arābu valsts, val, arābu pasaules valsts vispār neko ne, nedara. Saudarābija, kas varētu par, palīdzēt eh, savas puseles iedzīvotājiem, nedara neko. Mums tomēr ir arī jāņem vērā šīs valsts. Paldies! Merci, le... Paldies, saka Berešs kundze. Uh, uh, priekšsēdētāja kungs, padomas priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Krīzes situācijā Eiropa tikai cieš, bet nespēja pārvaldīt notikumu attīstību. Kas uh, at atkārto to, ka tādēļ, ka Sīrijā islāma valsts progresē, mēs saskaramies ar šādu bēgļu plūsmu un mēs Eiropas Savienībā nespējam vienoties par attiecībām ar Krieviju. Uh, Sakiet uh, komisijas uh, priekšsēdētāju kungam, ka ir jārīkojas, uh, jo pretējā gadījumā nav solidaritāte iespējama. Mēs izveidojām ekonomikas monetāro savienību, bez ekonomikas pārvaldības Schengenu, pēc, bez kopīgas vadības, bez kopīgas migrācijas un patvērumu politikas, bez kopīgas uh, robeža apsardzes, un es aicinu komisijas priekšsēdētāju dot spēcīgu signālu un uzsākt darbu, nevis uh, saukt vārdā kādu un kaunināt, bet kopīgiem spēkiem rīkoties šajā situācijā. Paldies, tagad vārds Delangas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, uh... diskusijas turpinās un turpinās, bet ja mēs nevaram ieraudzīt cilvēkus aiz šīm visām masām un diskusijām, tad šķiet, ka mēs esam aizmirsuši par uh, vērtībām. Šie cilvēki, kam ir vajadzīga mūsu aizsardzība, viņi vēlas mūsu solidaritāti. Un mēs, uh, mums ir jāizrāda solidaritāte tām valstīm, kuras uh, visvairāk uh, cieš šo te no, no, no bēgļu plūsmas spiediena. Uh, mums ir arī jānodrošina, uh, protams, atpakaļ atgriešana tiem, kas nav pelnījuši šeit uzturēties, taču tas prasa lielus līdzekļus. Daži uh, sēž rokas klēpī salikuši, domā, ka kāds cits par viņiem maksās un kāds cits viņu vietā visu izdarīs. Bet uh, Mums ir kaut kādā veidā e, jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu arī robežu aizsardzību un izveidotu Eiropas Savienības robežu sardzes spēkus. Mm, kas attiec uz Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, nu, e, šeit nevajadzētu nekādā veidā tirgoties e, par attiecīgiem noteikumiem, izspēlējot bēgļu kārtu. Paldies! Un nākošā dalī kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kungs. Balkānu samits eh, parādīja to, eh, kāds saspringums pašlaik valda Eiropas Savienībā. Eiropas eh, Savienība tomēr arī parādīja, ka spēja runāt vienā balsī. Valetas samits šādā ziņā dod zelta iespēju, lai varētu konstruktīvi organizēt sarunas ar Āfrikas Savienību. Uh, Imigrācijas eh, plūsmas rāda karš un nestabilitāte, bezdarbs un uh, cilvēktiesību pārkāpumi, kas joprojām ir plaši izplatīti gan Ziemļāfrikas, eh, gan Āfrikas, gan Tuvā Austrum valstīs. Un tāpēc mums ir jāprasa no uh, valstu vadītājiem pievērsties pilsoņu problēmu risināšanai. Mums ir jābūt eh, vienotiem un jārunā vienā balsī, lai mēs varētu rast risinājumu, kas tiešām novest pie pārmaiņām. Nākošais eh, runātājs Rāngelkungs. Paldies, priekšsādātāji! Sakojot eh, secinājumiem un rezultātiem uh, svētdienas samitā. un uh, risinot uh, problēmas, ar ko saskars Balkānu ceļa maršruta esošās valstis, ir ļoti svarīgi, lai visas Eiropas valsts iesaistīto šīs problēmas risināšanā. Uh, mums ir jāatceras, ka, lai uzņemtu visus uh, bēgļus, ir nepieciešams uh, rast tam atbilstošus līdzēkļus. Un ir jāatceras arī tas maršruts un visus tās valstis, kas atrodas uh, ceļā uh, cilvēkiem bēgot no karskartajām uh, zonām. Un nevajadzētu ekonomiskos migrantus sajaukt ar uh, bēgļiem. Un šeit nevajadzētu jaukt šos uh, divus jēdzienus. Um, valstīm ir jās jāstrādā kopā, lai varētu attiecīgi eh, veikt atbilstošo reģistrāciju, un kas ļautu secināt, kuram ir tiesības šeit palikt, kuram nē. Un visiem ir jāsadarbojas. Bet tagad eh, nedaudz eh, par citu lietu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs veiktu noteiktu preventīvu darbu. Mm, piemēram, attiecībā uz Dienvidu Sahāras reģionu. Šeit arī uh, ir diezgan steidzami jāveic pasākumi. Paldies! Un tālāk uh, Mucī kundze. Priekšsēdētāja kundze. Priekšsēdētāja kungs. Mums ir jāatrisina krīzes cēloņi. Tikai tad uh, mēs varam kaut ko izdarīt. Pretējā gadījumā situācija kļūs arvien sliktāk. Tas viss ir saistīts ar terorismu, cilvēktiesību pārkāpumiem, ekonomiskām grūtībām un tā tālāk. Uh, gan Eiropas Savienības dalību valstīm, gan Āfrikas uh, Savienībai, gan citām valstīm būs dota šī iespēja valetā nonākt pie reāliem risinājumiem šai migrācijas krīzei. Bet panākumi būs tikai tad, ja mēs vērsīsimies pret pamatcēloņiem, kas rada šo krīzi un Eiropas Savienībai vajag izmantot Eiropas Āfrikas samitu Maltā, lai izstrādātu tādas stratēģijas, kas varētu stāties pretī uh, visiem šiem izaicinājumiem, kas liek cilvēkiem pamest uh, savas mājas un doties uz Eiropu. Es vēršos pie visiem uh, un aicinu koncentrēties uz nākotnes risinājumiem. Uh, viss šis process ir liels izaicinājums, mums ir vajadzīgi uh, visaptveroši risinājumi. Uh, nākošā Vilmats kundze. Es gribētu runāt par sadarbību ar Turciju, lai labāk pārvaldītu šo krīzi. Esmu dzirdējusi cīniskas balsis pret sadarbību. Uh, bet eh, faktiski tas neļauj risināt eh, politisko krīzi un rast eh, risinājums situācijai. Šī krīze ir nepārtraukts murgs visām tām ģimenēm, kurām ir jūdzes pēc jūdzes jāpārvar, lai uh, sasniegtu patvērumu sev un savām ģimenēm. Šīs nav politiskas spēlītas, te runa par cilvēkiem. Uh, padomes sanāksmē bija uh, runa arī par referendumu apvienotajā karalistē. Es gribu vērsties pie Kamerona kunga. Nedrīkst vairāk kavēties. Jau tagad Kameronam ir jāpievienojas procesam, kas nodrošinātu apvienotajā karalistē nākotnē Eiropas Savienībā. Paldies, nākošā pirīkundze. Yes. Thank you, Chair. Uh, This... Paldies, priekšstādātāji. Gribu izmantot uh, izdevību un pateikties komisijai par centieniem rast uh, praktisks risinājums uh, šodienas izaicinājumiem. Rīcības plāns, kas tika izstrādāts kopā ar Turciju, ir apsveicams, jo Turcija un es ir vajadzīgi vienotrai, lai varētu radīt drošu ostu tiem cilvēkiem, kas bēg no kāra. Tādēļ mums ir steidzami nepieciešams tālāk diskutēt par finansiālu atbalstu sniegšanu. Um, pārizmitināšanai un cīņai pret koncila kontrabandistiem. Tāpat laikā ir jāsadarbojas, nedrīkst saistīt eh, iestāšanos Eiropas Savienībā procesu ar bēgļu eh, krīzi. Šie jautājumi nav saistīti. Citādi rodas iespējas, ka es aizmirst būt kritiska uh, par cilvēktiesību pārkāpumiem Turcijā pirms uh, vēlēšanām. Eiropas Savienībai nevajadzētu turpināt norādīt savas bāžas par uh, to, kādā situācijā ir kurdu minoritāte un par preses brīvības pārkāpumiem Turcijā. Tālāk Tojas kundze. Paldies. Vēlētos turpināt no vietas, kur apstājās Junkerkungs. Jebkurā kopienā, arī tādā kā mūsējā, viss ir saistīts ar visu, ieskaitot institūcijas. Solidaritāte šeit ir ārkārtīgi svarīga. Un pārāk ilgi atsevišķas valstis ir atstātas uh, vienas cīnīties ar uh, bēgļu plūdiem, kā Slovenija, Grieķija un tā tālāk, bet uh, jāatceras, ka daudziem no šiem cilvēkiem varbūt patīk atpūsties saulainā laikā vidusjūrā, pie vidusjūras. Mums ir jārīkojas soli pa solim, lai panākt kaut kādus praktiskus uh, taustāmus rezultātus. Mums ir atbilstoši jāraugās uz un uh, reāli jāraugās uz situāciju. Un kā sacīja Pitēlis kungs, uh, mums ir jāmaina mūsu domāšanas modelis un katram ir jāuzņem sava daļa atbildības. Paldies! Dolazim iz Hrvatske u koju je zadnjih mjesec dana ušlo preko... Paldies, saka Pikos kungs. Uh, Horvātijā ir ieradušies 250 tūkstoši imigranti, visiem ir nodrošināta veselības aprūp, transports, mūsu robežas nav um, militarizētas, un tas, ka mēs it kā šos cilvēkus iegrūžot tīšu prātu ledainās upēs, absolūti neatbilst patiesībai, bet mūsu uh, valstī uh, ieceļoja vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku dienā. Mēs ierobežojām šo skaitlu uz 2500, bet mēs esam tikai viens ķēdes posms. Eiropas Savienībā ir jārisina eh, šī problēma ilgtermiņā. Nevar sagaidīt, lai valstis eh, savu drošību uzskatītu par otršķirīgu problēmu saskaroties ar šo migrācijas plūsmu. Uh, Paldies. Tagad vārds Kirkos kungam. Priekšsēdētāji. Aizvakar mums tika iesniegts uh, šis uh, rīcības plāns uh, Eh, šie punkti, bet, eh, nu, jāsaka, ka kavēšanās ir padarījusi situāciju vēl sliktāku, pieaug ksenofobijas draudi. Eh, ir jāveido pastāvīgs uh, bēgļu izmitināšanas mehānisms, pretējā gadījumā situācija tikai pasliktināsies. Bez uh, atbilstošu bēgļu uh, uzņemšanas apstākļu radīšanas uh, Turcijā cilvēki turpinās joprojām iet bojā šķērsojot jūru. Uh, Grieķijas uh, arī nelielajās salās iedzīvotāji paši organizējas, lai uzņemtu bēgļus un sniegtu tiem palīdzību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Došu uh, vārdu septiņiem deputātiem. Mums ir pieteikušies ļoti daudz deputāti, diemžēl visiem nebūs iespējams uzstāties. Pirmā runās Rozenbergs kundze. Priekšsēdētāj kungs, paldies. Mini eh, samits 25 eh, oktobrī pieņēma lēmumu par to, ka Grieķijai līdz gada beigām būs jāuzņem 30 tūkstoši bēgļu, par 20 tūkstošiem vairāk nekā iepriekš paredzēts, un ir paredzēts atbilstoši Eiropas Savienības finansējums. Bet jāsaka, ka Grieķijā ir jau tā ļoti augsts bezdarba līmenis, un mēs nespēsim šos cilvēkus uzņemt, eh, jo viņu uzņemšana situāciju vēl tikai pasliktinātu ir jādomā par eh, bēgļu izmitināšanas pasākumiem, par to, kur izmitināt bēgļus, kuri uh, jau lielā skaitā atrodas Grieķijā kopš uh, pagājušā gada beigām, ir jāpanāk, lai dalība valstis pildītu savas saistības, un tāpat ir jācīnās pret kontrabandistu tīkliem. Pretējā gadījumā uh, bēgļu uh, problēma kļūst par tādu uh, bumbu, kas apdraud Eiropas Savienības pastāvēšanu. Gomes. Paldies! Vispirms eh, es te dzirdēju, ka Vēberkungs teica, ka viņu lielā mērā uztrauc uh, pilnīgi demokrātiski ievēlēta kreiso koalīcija. Bet eh, vai tad jūs eh, neuztrauca, piemēram, Polijā pie varas esošā labējo spēku valdība? Portugālē mēs esam gatavi uzņemt eh, bēgļus, bet runāsim par kaut ko citu. Šis bēgļu pārdalīšanas process šobrīd Eiropā nedarbojās. Kāpēc? Nezinu. Es ceru, ka Valets samitā mūsu valstu vadītāji aptvers, ka ar runā vien nepietiek. Kāpēc eh, mēs nevaram nodrošināt drošus veidus, kā bēgļi var ierasties Eiropā? Šobrīd eh, mēs eh, tikai ļaujam augt un plaukt cilvēku tirgotājiem, kuri caur Turciju un citiem ceļiem bēgļus ieved Eiropā. Uh, šobrīd atcerēsimies, ka bēgļi jau pats vārds norāda, ka viņi no kaut kā bēg. Priekšsēdētājs mēģina kundze pārtraukt. Nē, bet eh, tu kundze tomēr turpina, nē, tomēr izdodas pārtraukt. Nākošais ir Rādos kungs. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Pozdravljam dogovor koji je... Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, Priecājos un no tiesas apsveicu svētdienu panākto vienošanos, jo tā ļaus mazāk ciest cilvēkiem, kur ir izvēlējušies bēgļu gaitas. Mana valsts, Horvātija varbūt nav uzņēmusi tik daudz bēgļus, bet tai cauri ir devušies simtiem tūkstoši bēgļu. Ko darīt Eiropas Savienībai? Es esmu pārliecināts, ka ja mēs neizmantosim spēku, mūsu kopīgo spēku, tad mums neizdosies rast risinājumu. Labs risinājums būtu noslēgt vienošanos, tādu reālu, pamatīgu vienošanos ar Turciju, kas ļautu mums rast ilgspējīgs risinājums, bet ilgspējīgs risinājums ir atrisināt iesaldētās krīzes krīzi tuvējos austrumos un Āfrikā, bet to Eiropas Savienība negrib. Georgio kungs. Ευχαριστώ. Παρακολούθησα όλη τη συζήτηση των... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, zinu, ka šis debats jau ir, teiksim, ievilguši, ielgušas, bet eh, es eh, klausījos par bēgļiem, klausījos par migrantiem. Uh, Es domāju, ka neviens jau labprātīgi nedodas eh, bīstamā ceļā, bet eh, ko tad piedāvā Junkers, ko piedāvā komisija? Neko taustām, neko tādu risināt spējīgu, tikai īslaicīgus eh, risinājumus. Šeit daudz pieminēja sadarbību ar mūsu kaimiņiem. Turcija. Turcija tiek uzskatīta par drošu valsti, bet nesen notikušie uzlidojumi un arī bombardēšana diez vai Turcija padara par drošu valsti. Un e, nerunāsim par tiem desmitiem, kas gāja bojā Ankārā. Mēs e, Turcijā notiekošo nesam ņēmuši vērā jau gadiem. Paldies, Marakungs! Prieksēdētāji kungs. Junker kungs, Tuska kungs. Jūs e, mūs iepazīstinājāt ar faktiem, bet fakti paši runā savu valodu. Eiropas Savienībai politiskā līmenī trūkst apņēmības kaut ko risināt. Mēs tikai šausminamies par to, kas notiek vidusjūrā un rietumu Balkānos, bet nedaram neko. Protams, ka šie cilvēki nevēlas palikt Balkānos, bet doties uz Rietumē Eiropu, bet tieši Rietumē Eiropa tieši piekrāp šos cilvēkus. Es runāju Rietumē Eiropu, es nerunāju par 28 dalību valstīm, tās ir 15 valstis. Uh, 15 valsts, kuras tā kā vēlas aizsargāt savas robežas, nu varbūt ne visas, vai tad Eiropa tiešām ir nonākusi tādā muļķa lomā, vai mēs tiešām nespējam darboties kā eiropieši? Mēs tikai runājam par robežu aizsardzību, par eh, dažādu nometņu izvietošanu un izveidošanu apvienotajā karalistē Vācijā, bet kur ir Eiropas eh, atbildība? Obermeier kungs. Nav ieslēgts mikrofons. Ohne, pardon, Aufnahmezentren, Hotspots. Uzņemšanas centri, hotspots, kopā kopīga robeža apsardzība ir tikai tukši vārdi. Eiropas Savienība ir nogulējusi, tā neko nav darījusi. Schengenas vienošanās ir cietusi neveiksmi un rezultāti ir katastrofāli, tiek sagrauta valstu suverenitāte, nelegāli miljoni uh, ieceļotāju dodas uz Eiropu. Uh, un 70-80% no viņiem ir uh, jauni vīrieši, viņi uh, meklē apsolīto zemi uh, Vācijā un prot, mums, protams, tiek solīts, ka tie ir izglītoti cilvēki no Sīrijas, bet tā tas patiesībā nav. Herr Kukan, Kūkana kungs lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kopš eh, šīs migrantu krīzes sākuma es eh, esmu griezies pie Eiropas Savienības vadītājiem, lai Rietumu Balkānu tiktu iekļaut risinājumu meklēšanā, jo šīs valstis eh, vismagāk skar migrantu plūsmu, kas dodas tām cauri. Mums ir jābūt daudz ciešākai sadarbībai ar Rietumu Balkānu valstīm, bet būsim uzmanīgi, jo šajā, šis reģions arī ir pietiekami nestabils un var eh, sašķobīties jebkuru brīdi. Es eh, nodējos, ka svētdienas samitā par to tika runāts. Mums ir nepieciešama konkrēta rīcība un nevis dzeloņa stiepļu žogu celšana. Mums ir daudz ciešāk jāsadarbojas ar eh, robežsārdzi, mums ir jāizskauž cilvēku tirgotāju darbība. Uh, Tas viss ir jāpārvalda, jāpārvalda, bet tikai kopīgi mums tas izdosies. Tikai kopīgi strādājot, mēs varēsim Rietumu Balkānu valstīm pavērt iespēju iestāties Eiropas Savienībā. Paldies! Frau Benovā! Benovs kundze, lūdzu! Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už ta... Paldies, prieksēdētāja kungs! Nav jau patīkami izteikties tik skaļā telpā, un tomēr vēlētos eh, uzteikt komisijas eh, ieņemto nostāju. Proti, komisija šobrīd aktīvi mēģina rast risinājumu patreizējai migrācijas krīzai. Jā, varbūt mēs varam kritizēt eh, tās vai citas dalību valsts nostāju, jo ir tādas dalību valsts, kur šobrīd nav gatavas risināt migrantu krīzi, bet vēlētos komisijai uzsvērt vienu konkrētu jomu. Uh, un tā ir ekstrēmisma, radikālisma un fašisma pieaugums it visās dalību valstīs. Mēs to redzām ne tikai šo ekstrēmistu un fašistu demonstrācijās, bet arī uzbrukumos, arī uzbrukumos patvērumu meklētāju centriem. Es uzskatu, ka tas ir būtisks draudz. Es uzskatu, ka tieši dalību valstīm ir kaut kas jādara. Pietiek šeit lamāt un nosodīt komisiju un padomi. Nē, tieši dalību valsts ir atbildīgs par nacionālismu pieaugumu tajās. Dāmas un kungi, es eh, ļoti lūgtu jūs ieņemt savas vietas un klusām. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, varbūt, eh, cienījamie kolēģi, jūs varētu atlikt savas privātās sarunas šeit plenārsēžu zālē un uh, runāties ārpus šīs zāles. Jo faktiski pēdējos desmit runātājus eh, šajā te zālē vispār nevarēja dzirdēt galu galā uh, plenārsēžu zālē ir jānodrošina tas, lai uh, runātāji varētu izteikties un klausītāji varētu viņus dzirdēt, bet, diemžēl, nu, ar, par pēdējiem desmit runātājiem es to nevaru teikt. Uh, kā nākošajam došu vārdu komisāram Avramopulus kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Cienījamie parlamenta deputāti, šodien. Priekšsēdētājs Junkers iepazīstināja jūs ar komisijas rīcību uh, krīzes risināšanā. Mēs esam apņēmības pilni rīkoties, un šodien es šeit ievēroju uh, ļoti lielu atbalstu no jūsu puses, gandrīz no visiem, jo šis atbalsts mums ir ārkārtīgi nepieciešams. Ko mēs esam panākuši līdz šim? Eh, tas viss ir bijis tikai pateicoties Eiropas parlamenta atbalstam. Mums ir nepieciešams atbalsts eh, no dažādām valstīm, gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās, un mums ir arī jāpalīdz eh, dalību valstīm. Svētdien notika mini samits, un tā rezultāti bija pozitīvi. Dalība valstis Balkānu maršrutā sēdās pie viena saruna galda, un līdz ar to sākās e, dialogs. Taču dažas valstis izmantoja e, šo iespēju, lai e, aizsargātu savu šauru nacionālās intereses. Es gribētu sacīt, ka pagaidām eh, nu, nav tāda pilnīgi kopēja Eiropas uh, sadarbības gara. Ir vair, vajadzīgs vairāk solidaritātes un atbildīgas rīcības, un uh, ir pienācis laiks rīkoties. Mm, saistību laiks un apņēmības laiks vien ir beidzies. Tagad ir pienācis laiks īstenošanai. Tas ir pats galvenais. Lūk, šis ir vēstījums, ko es uh, arī no jums uztvēru. Īstenot un darīt vairāk pie robežu pārvaldības, aizsargāt organizētā veidā patvēru meklētāju tiesības eh, sadarbībā ar eh, valstīm ārpus Eiropas. Komisijas loma eh, šajā krīzē ir mainījusies. Pastāvīgs monitorings, dialogs un atbalsts ir lietas, kas ir nepieciešams. Arī iniciatīvas stratēģiskā veidā. Tieši tādēļ komisijas darba programma ir vērsta to, lai sniegtu atbildes saistībā ar robežu pārvaldību, eh, Dublinu, eh, relokāciju, pār ap, iz, tātad eh, mītnes vietas maiņu, un mēs nevaram atļauties izgāšanos. Nedrīkstam aizmirst, kā bēgļu krīze tiek izmantota visdažādākajos veidos, eh, veidojot sabiedrisko domu un izvēršot politiskas eh, debatas dalību valstīs. Ir jāpaskaidro cilvēkiem, ka nepieciešama šī kopējā pieeja visdažādākajos līmeņos un jādemonstrē komisijas atbalstošā loma dalību valstīm un uh, visvairāk skartajām kaimiņu valstīm. Esmu apņēmības pilns un gatavs sadarboties ar jums un ar dažādām valstīm. Uh, kas tieši vai netieši ir iesaistīts Eiropas, un tās ir Eiropas, Āfrikas un Āzijas valstis, ieskaitot sadarbību atpakaļ uzņemšanas jomā. Man bija paredzēta vizīte uz Pakistānu, kas, diemžēl, zemestrīces dēļ ir pārcelt uz nākamo nedēļu. Mēs runāsim tieši par atpakaļ uzņemšanas politiku un Pakistānu saistībām šajā jomā. Cienījamie parlamenta deputāti, bēgļu krīze ir uh, katalizators par labu uh, tam, lai būtu vairāk Eiropas. Tas pārbauda mūsu principus un uh, tas uh, pārbauda institūcijas spēju darboties. Un tieši to dara arī komisija, uh, jo esam izvirzījuši migrāciju par vienu no mūsu lielākajām prioritātēm no pašas pirmās dienas. Un uzņemoties nepieciešamās uh, institīvas, vēdienas samits, mēs esam spējuši vienoties par atbalstu sniegšanu valstīm, kam tas ir visvairāk ir vajadzīgs saskaņā ar atbildības un solidaritātes principiem, kā arī stiprinot Eiropas vienotības principus. Paldies! Paldies! Un tagad dodu ko, e, dodu padomas priekšsēdētājiem vārdu Tuskungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Protams, arī es piekrītu parlamentāriešu izteiktajām bažām, ka šī krīze varbūt netiek pārvaldīta un risināta tik ātri, kā to vajadzētu un kā mēs visi to vēlētos redzēt. Tomēr Mēs visi dzīvojam laikā, kad ierastās prakses dalību valstīs ir jāizvieto ar neatliekamiem un steidzamiem pasākumiem. Diemžēl ne visas dalību valsts apzinās, cik problēma ir samilzusi. Es esmu pārliecināts, ka visas ar laiku un pavisam drīz to apzināsies, un es jums galvoju, ka Luksemburgas prezidentūra ir gatava atbalstīt komisijas paveikto, lai sniegtu visus resursus, cilvēku resursus un arī finansē, finansējumu šīs krīzes risināšanai. Tomēr runāsim atklāt valodu. Pasaules uh, pārtikas programmas īstenošana, dažādas starptautiskās organizācijas, apvienotās nācijas ir izsmēluši savas iespējas un šobrīd eh, valdības arī varbūt nav gatavas eh, piešķirt papildus finansējumu jau tā daudzās dalību valstīs apcirtajā budžetā un ne tikai Eiropā vien par eh, pārvietošanu runājot šodien astoņreiz vairāk bēgļu uzņemšanas vietu ir paredzēts pārvietotajiem bēg, bēgļiem, tātad ir astoņreiz vairāk vietu nekā bēgļu, kas vēlēto šīs vietas izmantot. Un tomēr mēs joprojām mēģinām rast kopīgu viedokli, kā aizsargāt Eiropas ārējās robežas. Jau krīzes sākumā es eh, skaidri pateicu, ka Eiropas Savienības galvenajam uzdevumam ir jābūt eh, migrantu plūsmas samazinājumam, bet eh, šķiet, ka tas šobrīd ir neiespējami, un tas, ka Eiropa grib to vai nē, ir spiest akceptēt visus, kas šobrīd ierodas mūsu kontinentā, tā ir realitāte. Ir dalība valsts, kurās e, bēgļu plūsma ir nodota, tātad bēgļu plūsmas pārvaldība ir nodota policijas rokās. Tomēr mums ir jāpasaka, ka par cilvēktiesību pārkāpumiem mēs varam runāt tikai un vienīgi tad, ja netiek ņemts vērā likums un tā vara. Atcerēsimies, ka šie cilvēki bieži vien ierodās no valstīm, kurās nav nec policijas, nec likumdošanas, vismaz reāli darbojošās nē. Tas eh, šiem cilvēkiem ir jāatcerās, un tādā kontekstā mums arī vajadzētu runāt par migrantu krīzi. Ir Paldies, Tuska kungs, līdz ar to debatas par šo jautājumu ir noslēgtas. comes to the vote. Tagad sāksim balsošanu. Pirmais. Dārtmut kungs, vai eh, jūs vēl procedūru? Jā, lūdzu, vārds jums priekšsēdētājs kundze. Vai ir pieņemts apsveikt eh, Donaldu Tusku par to, ka viņš atkāpās no premjera ministra posteņa pagājušajā gadā Polijā, lai e, kļūtu par padomus priekšsēdētāju un saņemtu piecreiz lielāku algu. Priekšsēdētāja Dārtmurt kungs šis jautājums neatiecas uz reglamentu. Um, the... Uh, līdz ar to pārējām pie balsošanas par Sikerska kunga ziņojumu. Tas ir personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņem.